Sveicu jūs! cienījamie kolēģi. Es to izdarīju pareizi. Nē. Tātad sveicu jūs un vēlos atvainoties, ka kavējos. Jūs zināt, ka man tas nav ierasts. Taču apsolīju piedalīties mēra konferencē, izteikt pāris apsveikumu vārdus un, jā, man iepriekšējā runātāja no 5 minūšu runām iz, izraisīja plašas, ļoti plašas diskusijas un es negribēju iet prom. Tādēļ atvainojos, bet tagad sāksim ar balsojumu, kuru pārlikām no rīta. Tātad rezolūciju varam rīkoties diezgan ātri. Mums ir jānobalso, ja nav nekādu papildu komentāru. Balsosim elektroniski, piekrītat? Tātad balsosim elektroniski. Nav kartiņu. Tātad divas, trīs. Es pieskaitīšu jūs vēlāk klāt. Tātad balsosim elektroniski un šeit nav runa ne par kādu reglamentu. Klodu. Tātad Tikai lai es būtu pārliecināts, ka es pareizi sapratu. Pauls Ribigs, Oudunes un tādā mums ir jābalso par rezolūciju, jā? Tādi, kā mēs pareizi sapratu. Tad, tad viss ir relatīvi vienkārši. Kas ir par rezolūciju, tas balso jā, par, kas ir pret, tas saka nē. Tas tā dabiski notiek. Nu, taču šajā gadījumā viss ir vienkārši. Tātad balsojums ir atklāts, un pārējos kolēģis es pieskaitīšu vēlāk. Piekrītam? Balsojums ir atklāts. Viss kārtībā, nav neviena par daudz. Balsojums slēgts. Kas tad ir noticis? Nīderlanda vēl nepiedalās. Tātad mums ir jāatkārto balsojums, es nezinu, kāpēc, bet atkārtojam. Sākam balsot. One EPP too much. Viens tautas partijas deputāts pa daudz. Tāda pati procedūra kā katru gadu. Nē, beidzam balsot. Tātad vairākums norādīja, bet man ir jāpieskaita to kolēģu balsis. Tad par 20 par par Madurēla kundze? Jūs nobalsojat labi. Tātad 20 pār, 23 pret noraidīts rezolūcijas projekts. Paldies! Tad turpinām ar nākamo darba kārtības kundu, punktu un ar lielu prieku, sajūsmu un vispārējo sveicu enerģētikas komisāru šeit pie mums. Iepriekšējās dienās mēs apņēmāmies pēc komisāra iecelšanas konkrēti runāt par turpmākajiem darbiem. Priecājos, Otingar kungs, ka esat šeit ieradies un bez lieliem ievadvārdiem došu vārdu jums un pateiktos visiem kolēģiem, ja mēs tā nomierinātos. Vārds komisāram lūdzu. Priekšsēdētā kungs, cienījamās dāmas un kungas, paldies, ka kopš pirmās reizes, kad komitejā notika uzklausīšanās, var ierasties pie jums atkal. Pagājušajās nedēļās man bija divpusējas sarunas ar komitejas dalībniekiem, ar atsevišķām politiskajām grupām, saņēma ļoti svarīgu informāciju no jūsu puses, un tiem deputātiem, ar kuriem nevarēja konsultēties, vēlos piedāvāt neformālā veidā turpināt mūsu diskusijas uzsāktās, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Komiteja atbalsta atklātu partnerību un mūsu izstrādātajai informācijai. Šīs neformālās sarunas arī ļoti būtisks, ko es arī piedāvāju visiem kolēģiem. Vēlos apgalvot, ka visa komisija ir enerģētikas jautājumu izcēlus kā prioritāri, to pierāda gan e ES 2020, gan priekšsēdētāja paustie publiskie paziņojumi, gan komitejas sārunas ar citām valdībām un, piemēram, samitā pagājušajā nedēļā Pekinā, kur bija runa par klimata aizsardzību un energo aizsardzību, ko mēs izvirzījām no mūsu puses un arī no ķīniešiem no nu, ķīniešu puses parādījās pretimnākšana. Komisiteja nodarbojas arī tādiem jautājumiem kā Nabuko, tādi jautājumi kā skaidra signāla elektroautomobīļiem, un mēs gatavojamies arī neizmantoto līdzekļu izmantošanai no European Recovery Program, lai panāktu lēmumu līdz noteiktiem termiņam. Ilgtermiņā paredzēta e, stratēģija 2020, tāpat kā energo darbības plāns, pie kā vēl atgriezīšos, un ceļa karte 2050, kuru aicinu jūs piedalīties pie mums, konsultēties, jo ilgtermiņa politikai nākamo desmitgažu laiki būs ļoti būtiski. Galvenie jautājumi man bija un vēl joprojām ir sasaistīta infrastruktūra, attīstība, kā arī pāreja uz oglekļa maza patēriņa enerģija, kā arī energo aizsardzība un dažādu avotu diversifikācija, lai nebūtu šī vienpusējā atkarība īsumā vēlos ieskicēt svarīgus uzdevumus, kurus mums kopīgi būtu jāizpilda. Pie tiem pirmkārt pieder pilnīga likumu īstenošana vienotajā tirgū, tātad runa ir par tiesību aktiem, par to, kā tiesību akti tiek īstenoti realitātē. Manuprāt, gāzes un elektrosektorā viss notiek labā virzienā, taču vēl nav sasniegts iespējamais maksimums. Runājot par energoproduktiem, mēs iekšējo tirgū nesam sasnieguši savus mērķus. Otkārt ir jāuzstāda pamatoti ietvara noteikumi, lai uzsākt un izmantot jaunas infrastruktūras. Gāzes infrastruktūras jomā šeit atslēgas vārdi ir solidaritāte un attiecībā uz elektroenerģiju. Tā ir viena no prioritātēm mūsu darbā. Jums būs kopā ar mums jālēm par to, vai pēc šīs īpašās programmas, kas mūsu krīzes apstākļos tika izveidota, pastāvēs ilgtermiņa programmas turpinājums mūsu tīklu infrastruktūru izbūvēja un izveidēja. Un tad šī izveida būs sasaistīta ar solidaritāti starp dalību valstīm un veicinās integritāti Eiropā starp dažādajiem energoresursiem. Offshore vēja enerģijas parki Ziemeļjūrā Šeit ir nepieciešami. Šeit nevar iedomāties, ka var izveido tīkla infrastruktūru. Šeit, manuprāt, ir skaidra secība. Pirmkārt, ir tīkla īpašnieki, energo uzņēmumi un arī citi iesaistītie, kuriem jāuzņemās galvenā atbildība, un tādējādi otrkārt regulējošās iestādes iegūst centrālu funkciju. Un tad notiks turpmākais regulēšanas darbs ar EASA, kas uzsāks darbu nākamgad. Pašlaik mums ir jāizvēlās attiecīgs ģenerāldirektors, ģenerāldirektors, kurš ir spēlējis ļoti būtisku lomu. Mēs uzsākam EASA ar ļoti lielām gaidām, taču nevaru izslēgt arī to, ka turpmākajos gados EASA būs nepieciešama vairāk kompetenču. Arī runājot par vienoto gaisa telpu, par ko panāk, tiks panāks lēmums šajā nedēļā. Tas arī būs būtisks solis, īpaši pārobežu sektorā. Un treškārt, manuprāt, papildu līdzfinansējumam, īpaši tur, kur infrastruktūras nav ekonomiski efektīvas, bet ir nepieciešams Eiropas līmenī. Šeit mums ir jāturpina Eiropas programma nākamajā desmitgadē un nākamajā finanšu periodā. Tādēļ lūdzu parlamentu piedalīties šajā procesā un pieņemt lēmumus. Vēlos pievērsties arī 2020 mērķiem emisiju un atjaunojumā enerģiju jomā. Manuprāt, šeit prioritāte jāliek uz rūpniecības balstīto pētniecību. Šeit es runāju par Eiropas centieniem paaugstināt energoefektivitāti. Šeit runāju par kodolenerģijas drošību un par augstākajiem iespējamiem standartiem kā arī standartiem radioaktīviem atkritumiem. Mēs sagatavojam projektu, attiecīgu tiesību aktu, radioaktīvu atkritumu gala uzglabāšanai. Un par to mēs uzsāksim dialogu ar jums rudenī. Tas man ļoti svarīgi. Runa ir arī par turpmāko partnerības izveidi ar energoražošanas valstīm, attīstīt šo partnerību un Nabuko ir kā piemērs šim procesam. Vēlos uzrunāt tieši tos parlaments no tām dalību valstīm, kuras sadarbosies ar Nabu, Nabuko ietvaros, un es ar cieņu raugos uz dažām interesētajām pusēm, kas izveido South Stream, un es vēlos, lai jūs pieturētos pie Nabuko perspektīvas, jo ik viens jauns kanāls nozīmē perspektīvu un attīstību. Tas attiecas uz šo South Stream, taču Nabuko aizved mūs jaunā plaknē. Tas ir jauns solis attīstības virzienā un samazina atkarību. Ja visas dalībvalstis valdība pārstāvi un parlamentārieši paliks imūni, šeit es nevēlos iedziļināties, tad Nabuko šogad noteikti novedīs pie lēmuma un iespējams arī pie lēmuma par celtniecības uzsākšanu. Mūsu energopolitika ir mērķis, tās mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu, ilgtermiņu un pēc iespējas zemāku oglekļu saturošu enerģiju un mums ir jādara viss iespējamais, lai to panāktu. Lai pildītu šo uzdevumu, mums ir nepieciešama efektīva, saturīga politika, kuru mēs varam izstrādāt un vēlamies, pamatoties jaunu darbības plānu. Jaunais energo darbības plāns balstās ar 2050 stratēģiju, kas ir saistīta ar atsērošanu Un es nevēlos apzināti izvēlēties ātru un nepārdomātu lēmumu pieņemšanu, bet vēlos doties ļoti uzmanīgi un pārdomāt uz priekšu, un tādēļ vēlos uzklausīt arī jūsu komentāru. Jaunais darbības plāns, praktiskai ideja termiņa instrumentam, kas radītu iespēju sasniegt 2020 mērķus Eiropas līmenī, noteikti jaunas prioritātes un pār kontrolēt uzsāktos projektus, šim darbības plānam ir jāsniedz labs ietvars darbībai un jānodrošina viņam ir tas, ka sabiedrībai un ekonomikai ir pēc iespējas mazāk izdevumu un lielāka efektivitāte. Stratēģija aptver darbības plānus gan nacionālā, gan lokālā līmenī, lai mēs Eiropas Savienībā varētu panākt lielāku efektivitāti un panākums. Šeit vēlos pieminēt arī mēru konventu, kas šobrīd notiek mūsu telpās, kur ir ļoti daudz pārstāvju no pašvaldībām, un es domāju, ka tā ir ļoti skaidra zīme par to, ka Eiropa ir aizkļuvusi līdz pilsētu domēm un tirgus laukumiem visā Eiropā, tieši energopolitikas jomā. Lai sasniegtu mērķus visām iesaistītām pusēm, ir jādod arī savs ieguldījums. Tāpēc sākumā vēlos izgatavot diskusiju dokumentu, tādu kā sagatavošanās posmu, kā energoaktivitātes plānam. Un šo dokumentu es jums iesniegšu rītdien, un mājā to varēs izmantot, kad tiksies enerģētikas ministri. Tātad šis dokuments, kurš rītdien sasniegs jūs priekšsēdētāji, kritiski izvērtēs, ko mēs esam panākuši kopš tika pieņemts pirmais darbība plāns energo, enerģetikas jomā. Turklāt tas parādīs arī, kur ir nepieciešami vēl citi pasākumi raugoties uz esošo krīzi, kur ir iespējams jaunas iespējas. Šajā dokumentā būs arī vairākas prioritātes, kas īstenos mērķu sasniegšanu. Šis dokuments arī atspoguļos tos tiesību aktus, kas ir pilnībā jāīsteno, lai nodrošinātu uh, drošību un sasniegtu 2020 stratēģijas mērķus. Arī runāt par finansējumu. Tas ir ļoti būtisks jautājums turpmākajai energo politikā. Šeit no nu vienas puses es saprotu pētniecība enerģētikas jomā, no otras puses sadarbība ar mūsu partneriem un finansējumu, līdzfinansējumu energostruktūrās. Un patiesībā tā mēs uzsāksim arī pamatdebati nākamajam periodam un tur, kādu lomu spēlēs energopolitika. Šeit tiešām vēlos sagaidīt jūsu viedokļus. dokumentam jāuzsāk un jāicinē liela, plaša diskusija šajā jomā, un šeit jūs esat pirmais sarunu partneris enerģētikas darbības plānām saskaņā mūsu laika grafiku ir jāpieņem galīgajā variantā nākamgad janvārī. Tātad mums ir pusgads konsultācijām. Blakus šim darbības plānam, vēlos vēl noteikt citus pasākumus, vēlamies izgatavot ceļa karti, kas paredz dažādus scenārijus, ilgtermiņu un saimoglekļu saturošas energoapgādes sistēmas izveidošana līdz 20, 2050. gadam. Šajā dokumentā ir jādefinē arī saturīgi un ilgtermiņa mērķi. Šeit galvenais ir samazināt mūsu atkarību no tradicionālajiem energoresursiem un jāveicina energoefektivitāte. Mūsu mērķiem jābūt efektīvai energopolitikai, un šeit galvenā loma ir jās, jāspēlē uh, slāpekļa atdalīšanai un uzglabāšanai, un šeit ir nepieciešams dažādu enerģiju avotu izmantošana. Šeit varam izmantot atjaunotās enerģijas un kodola enerģiju, kur šobrīd rāda divas trešdaļas no zemogļa saturošas enerģijas. Runājot par trūkumiem energoinfrastruktūrā, kas ir arī traucējumi fun pilnībā funkcionējušam iekšējiem turgum. Šeit mēs vēlamies ieteikt jaunu paketi saistībā ar aktuēlajiem ten projektiem. Ir jānosaka aktivitātes turpmākajiem gadu desmitiem. Tas attiecas arī uz skaidrām investīciju perspektīvām paket, ziņojuma pakete saturēs prioritātes turpmākajiem gadu desmitiem, kā arī ziņojumi par nepieciešamo regulatoru un finansiālo ietvaru. 28. maijā kopā ar Spānijas prezidentūru mums ir plānota konference Madridē. Un tur mēs uzaicinām arī pārstāvis no parlamenta. šī paketi ir jāpieņem gada otrajā daļā. Procedūra par Eiropas energopolitikas īstenošanu un to saistību ar konjunktūras uzlabošanas pašreiz ir ļoti apmierinoša. Kad man priekšgājēji gan manā laikā ir izdevies mobilizēt finansējumu daudziem energoproduktiem. Mēs arī esam radījuši stimulus līdzfinansējumam un infrastruktūra izveidošanai, un turpmākajās nedēļās iesniegsim grozījumu projektu, kas nodarbojas ar neizdoto, tātad neizmantoto EAP līdzekļu sadali, lai veicinātu energoefektivitātu un jaunos atjaunojumos energoresursus šeit. Ceru, ka jūs mani atbalstīsiet, varēs ļoti ātri pieņemt šo priekšlikumu, lai līdz gada beigām šis process varētu tikt noslēgts. Un lai tad šie līdzekļi tiktu laicīgi izmantoti. Šeit arī domāju, ka galvenais ir panākt īstenošanu pašvaldību un vietējā līmenī, jo tādējādi mēs piena, panāksim pievienoto vērtību. No nu, viena eiro iegūsim vairāk eiro. Ja uz vietas savos projektos. Un tas noved vēl pie vēl viena nākamā soļa. Energoefektivitāte ir ļoti svarīga man un jums, tādēļ mēs strādājam pie jaunas stratēģijas par energoefektivitāti. kas ats, atspoguļos galvenās jomas un instrumenti šajā jomā un galvenie mērķi šai energopolitikā ir izveidot energoefektivitāti kā vienu no galvenajiem principiem Eiropas Savienības energopolitikā. Un ka tā jāieplūst arī citās nozarēs. Un līdz šī gada beigām vēlākais nākamā gada sākumam komisija ir jāpieņem šī jaunā politika. Pašreizējās EAP izvērtēšanas process nosaka galvenās darbības jomas, raugoties uz stratēģiju 2020 un arī mērķiecīgi noformulēt turpmāko darbību. Pie prioritātēm vēlos pieminēt arī likuma izstrādāšanu ar radioaktivitīvo atkritumu apsaimniekošanā. Un pagājušā gada laikā ar stipru atbalstu no parlamenta puses pieņemtā direktīva par kodoldrošību bija solis, kā Eiropas līmenī izveidotu vienotu un ambiciozu ietvaru kodolenerģijas jomā. Ja mēs atkritumus, kodola atkritumus no pētniecības, no medicīnas izmantojam un par to rūpējamies, tas ir solis, lai ņemtu vērā vispār paustās bažas. Par vai pret kodola enerģiju. Šeit galvenie lēmumi paliek lokālajā līmenī, valdību līmenī, taču mums šeit galvenais ir runāt par drošību īpaši attiecībā uz gala uzglabāšanu. Šeit vēlos teikt, ka man ir svarīgi, lai Eiropas Savienība izpildi savu uzdevumu savas teritorijas ietvaros, nevis ka pat kļaujās kaut kādiem vilinošiem eksporta piedāvājumiem. Vēl vēlos teikt, ka šie pasākumi, kā arī tas, kā nu, tiks, tiks nodrošināta energo drošība gāzes un elektroenerģijas jomā, tas viss mums nodrošinās labu elektropolitiku, un šeit es vēlos sadarboties saturīgi, neizteidzīgi kopā ar jums. Un esmu pārliecināts, ka tādējādi eiroperizācijas process energopolitikas jomā noritēs veiksmīgi. Paldies! Herzlichen Dank komisāri. Sirsnīgs paldies komisāram Oettinger kungam par detalizēto nākamo mēnešu darbu plānu izklāstu, un tagad izmantosim iespēju diskusijai. Šodien droši vien nevarēsim par visiem jautājumiem ļoti plaši runāt, tas nemaz nebūtu iespējams, bet gribēju vērst jūsu uzmanību, darbie kolēģi, uz to, ka 18 runātāji pieteikušies debatēs. Eh, nu, attiecīgi, laikam spiestā kārtā, ja gribam būt godīgi, mums ir jāvienojas par to, ka nerunāsim ilgāk par minūti. Pretējā gadījumā eh, dažlaps kolēģis vispār vairs nevarēs uzdot jautājumu. Jūs jau gribat arī atbildes atdzirdēt, ja ir 18 jautājumi, tad <laughs> nu, arī tam jāatvēl dažas minūtes. Tā kā es būtu pateicīgs, ja jūs censtos vienā minūtē iekļauties viss šī laipnie vārdi. Tas, ko jūs vienmēr gribējāt jauku pateikt komisāru kungam, nu, iztiksim bez tā, koncentrēsimies uz jautājumu. Nu, tad sākam. Pirmā vārds Koloskai Minskai Skolēks klausās. Paldies. E, atvainojiet, ka es e, nemaz tos skaistos vārdus šoreiz neteikšu. Tātad pieliec. E, jūsu uzklausīšanas laikā jūs atbildējāt uz vienu maniem jautājumiem par Ziemeļ uh, Nord Stream uh, šo cauruļvadu, ka tas nav Eiropas solidaritātes paraugs un ka jūs strādāsiet pie tā, lai saskaņā Lisbonas līguma attiecīgiem pantiem būtu Eiropas solidaritāte. Jūs arī sacījāt, ka mums ir jāatbrīvojas eh, no divpusējiem nolīgumiem un jātiek pie eiropeiskiem tāpat laikā. Jūs piedalījāties uh, eh, uh, eh, Ziemeļjūras cauruļvada atklāšanā šomēnes. Komisāra kungs, šajā sakarā man būtu jums tāds jautājums, vai jūs atbalstītu uh, Eiropas starpvaldību eh, nolīgumu, eh, kas papildinātu komerciālo eh, Ziemeļjūras cauruļvadu nolīgumu, līdzīgi kā tas jau ir ticis izdarīts Nabuko gadījumā. Vai jūs to iekļausiet šādu apņemšanos savā nākamā gada problēmā? Šāda atklāts ārskatāms nolīgums dotu lielu ieguldījumu tani, lai Ziemeļjūras cauruļvadu padarītu tiešām par eiropeisku cauruļvadu un atbildēja daudzas jautājumus. Um, Uh, arī par, piemēram, eksporta aizliegumu klauzulām, kas varētu tikt iekļaut šajā nolīgumā. Paldies, tagad Kristians Eilers, komisārkungs, arī es iztikšu bez laipniem vārdiem. Pagājušās nedēļas sākumā uh, lasījām presē, kur uh, jūs it kā tiekat citēts, ka jūs uh, neticiet eh, eh, no CO2 izmešiem brīvai eh, ogļu, ogļu spēkstaciju izbūvē Eiropā, bet tas tā kā kontrastē ar um, to, ar ko mēs te parlamentā līdz šim bijām rēķinājušies parlamentā ogļu rūpniecības uh, interešu grupā. Uh, Tātad Starn ziņojumā skaidri tika pateikts, ka bez CCS tehnoloģijām eh, e ES 2020 mērķu sasniegšana nebūšot iespējama. Nu, kā tad tas viss salieks kopā? Eh, tagad vārds Klodam Turmesam. Atkal pārsteigums. Es gribēju komisāram, apsveikt ar 115 miljoniem uh, pilsētu labā. Es zinu, ka jūs personīgi arī par to iestājāties. Viens jautājums par Desert Tech un uh, šo vādu. Ja izraidītos, ka vidzjūras uh, otrā uh, galā būs uh, gāzes un ogļu spēkstacijas, un tad apējot ETS tiktu piegādāt e, strāvē Eiropā, vai jūs arī tad joprojām uzskatīt, ka tā ir augsts prioritāte Eiropas Savienībai otrkārt? Ceļkārte. ES 2020. Es dzirdēju tā, ka Deja Inea, tātad jūsu cilvēki e, rēķinās ar 65% eh, siltumnīcas gāžu samazinājumu līdz 2050. gadam. Tas mūs ļoti eh, pārsteidz, tāpēc, ka eh, valsts vadītāji izreitināja, ka tie būs 80 vai 95%, ja mēs divu grādu mēģi gribam sasniegt. Tātad, vai jūs to varētu paskaidrot saskaņā ceļu kārtu? Mēs dzirdējam, ka tas arī notic uz profesoru Kāprus modelējumu pamatu. Šis pats profesors nesen diezgan eh, tādu strīdīgu scenāriju Air Electric uzdevumā bija sastādījis, kur eh, diezgan eh, tik manipulēts ar skaitļiem. Un gal galā, pavisam ātri, Francijas parlaments šodien pieņems brīnišķīgu lēmumu. Proti, ja es Francijā veispēkstacīju E, izveidoju, vai tas nebūtu, e, tad man ir arī bankas garantija jāprezentē, lai e, kā to atkal demontēt, vai tur nevarētu arī attiecināt uz atomenerģiju. Paldies, vārds kolēģē Tikau kundzei. Paldies, priekšsēžkungs. Prezentarea făcută. Uh, evident, uh, vreau să subliniez importanța proiectului Nabucco, care pentru Europa cred că este un proiect strategic în care Uniunea Europeană trebuie să investească. Paldies par jūsu prezentācijas. Vēlētos uzsvērt Nabucco projektu nozīmi. Tas ir strateģisks projekts. Eiropas Savienībā ir jāinvestē šajā projektā. Uh, te šaubu nevar būt. Mans jautājums ir par ko citu, ko jūs pieminējāt savā prezentācijā. Proti, jūs teicāt, ka ekonomiskās atlapšanas plānam būs līdzekļi, kas paliks pāri. Kā jūs domājat, šos līdzekļus varētu tagad uh, izmantot? Mēs pilnībā apzināmies, ka gudro pilsētu iniciatīva uh, arī ir paredzēta attiecībā uz šiem līdzekļiem vai šie līdzekļi attiecībā uz šo iniciatīvu. Vai jūs esat domājis arī izmantot šos līdzekļus e, ēku dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanā? Nākamais runātājs. Es vēlos e, komisāru kungu apsveikt ar to, ko viņš ir izdarījis jau kopš stāšanās amatā. Daudz kolēģi eh, uzklausīšanas laikā bija tādi diezgan atturīgi vērtējot jūsu kandidatūru. Nu tad, ne visām valstīm ir tāds pats atjaunīgās enerģijas eh, potenciāls, solārā, vēja enerģija un tam līdzīgi bet katrai dalībvalstī ir jāapmierina savas uh, eh, vajadzības pēc eh, enerģijas, elektroenerģijas, un vai šajā kontekstā komisija ir domājusi par to izstrādāt eh, atbalsta plānu dalībvalstīm, kas būtu vērsts, vērsts uz hidroelektrostaciju atjaunošanu vai arī jaunu hesu celtniecību. Paldies, vārds Karvaljo kundzei. E, priekšsēž kungs, komisāra kungs, neskatoties uz to, ka enerģija ir politiska prioritāte mūsdienās, pētniecības tehnoloģija attīstības e, līdzekļi enerģetikas jomās septītajā pamatprogrammā ir e, mazāk nekā 80. gados Tagad mēs sākam diskusiju par astotās pro, eh, eh, pētniecības pamatprogrammas ehm, gatavošanu. Komisārkungs, vai jūs varētu pastāstīt par energopētniecības finansējumu? Un kā šajā jomā organizēt prioritātes? kāda loma šeit spēlēs jaunās tehnoloģijas un kāda loma būs tehnoloģija e, demonstrēšanai šādiem projektiem vai izmēģināšanai paraugu projektiem. Paldies vārds Hercogas kundzei. Paldies, komisāra kungs, ka esat ieradies minūtes laikā man ir četrīs jautājumi. Pirmais. Komitejas vārdā var teikt, ka mēs esam interesēti, kā jūs ESR, ESR energo aģentūras uzsākšanu vēlaties veicināt, viņu darbu uzsākšanu. Un tad jūs sacījāt, ka e, tirgum jāinvestē zemograkļa e, tehnoloģijās līdz 2050. gadam, ko e, Eiropas parlaments var darīt, lai atbalstītu eh, tātad labvēlīgi eh, vidi šādām investīcijām. Trešais jautājums ir par pētniecību. Vai jūs atbalstīsiet cits energo pētniecības programmas tā kā SEPAN vai tikai ITER? Un pēdējais jautājums. Tūlīt pēc jums es apmeklēju Azerbaidžānu, kur ļoti augsti tik vērtēt jūsu vizīti. Mans jautājums, ko jūs domājat, iesaistītās uh, val, es valsts var darīt vairāk, eh, to es jautāju kā Ungāriet. Paldies. Priekšsēžkungs, liels, liels paldies. Paldies arī komisārkungam, vairāk neteikšu nemaz. Patiesībā jūs runājjūs daudz, ko ļoti labi paskaidrojāt, bet gribētu teikt to, ka energo paketes īstenošana, ieviešana, tai jāseko ļoti rūpīgi līdzi. Un tad daudz svarīgi jautājumi paliek vēl neatbildēti. Ir vien tāda problēma. Pastāv kārdinājums uh, dalībvalstīm rīkoties izolēti dažādās, dažādu problēmu risināšanai, vai komisija varētu, nevarētu izstrādāt vienotu pieeju dažādām jomām, eiropeisku pieeju, ko šajā labā grasās darīt komisija un institūcijas, un tad vēl kas konkrēts, kas attiecas uz investīcijām, finansēšanu, energoprojektu finansēšanu Kā jūs to gatavoties e, veicināt? Tātad jaunu tehnoloģiju ieviešanai, zemu oglekļu tehnoloģiju ieviešanai tīpaši. Paldies! Van Bremtas kundze. Paldies, priekšsēd. Divi jautājumi. Par šo Ziemeļūras projektu Tur ir lieli projekti e, Ziemeļjūrā. Um, Vēja uh, e, ģeneratoru izbūvēja jūrā un ko komisija šeit varētu darīt, lai finansiāli atbalstītu e, šādus projektus? Un kādu likumdošanu ir nepieciešama, lai to veicinātu, un otrkārt, par sarunām šajā jomā. Mums ir daudz jādara, lai uzlabotu uh, eh, atomu energo atkritumu drošību Ko jūs šajā sakarā gatavojaties darīt? Labi, tagad vārds mūsu kolēģim no vidas komitejas kolēģim Florencam. Paldies, komisāra kungs. Es daudz dzirdu par energo drošību saistībā ar atjaunīgo enerģiju un mazu oglekļu enerģiju, bet jaunie gāzes vadi vēl paies daži gadi, eh, līdz tie tiks izbūvēti. Kā mēs varam e, nodrošināt šo drošību, panākt šo drošību arī ņemot vērā lielāku uh, patēriņu, patēriņu pieaugumu? Vārds Rubikungam. Pirmais jautājums. Ja mēs vēlamies Eiropas koptīgu, tad mums ir zinām priekšnoteikumu izpildu. Piemēram, konkursiem Eiropā ir zinām kārtība valsts iepirkuma konkursiem. Nākamam solim vajadzētu būt, manuprāt, tādam, ka arī certificēšanai vai atļaujudošanai vajadzētu tikt Eiropā e, saskaņotai energoprojektiem, taču e, tiem ir tāds, e, tie ir noteikti sabiedrības interesēs. Tādēļ, es domāju, būtu jāizveido darba grupa starp energo komisiju un e, komiteju un vidas komiteju, kas varētu izstrādāt Eh, vienotu certifikācijas procedūru. Es domāju, ka tas būtu dalībvalstīm ļoti noderīgi, ja būtu šāda labākās prakses procedūra. Jo viss, no visām pusēm mēs dzirdam, ka pat labam eh, tas pietrūkst, un tas būtu ļoti svarīgi. Otrs jautājums. Kā ir ar atomelektrospēkstacību drošību? Tā jau es domāju, ka agrāk vai vēlāk būs arī šāds jautājums. Tagad um, ehm, Hercikalas kungam vārds. Paldies. Um, dalībvalsts ir uz, izvirzījušas mērķis attiecībā uz oglekļa izmešu samazināšanu, Krīzes laikos tas nav vienkārši. Eiropas saimnība ir izvirzījusi mēķi 20% enerģijas iegūt no atjaunīgiem avotiem līdz 2020. gadam. Eiropas Savienība vēls arī elektroenerģijas e, iegūšanu no atjaunīgiem avotiem veicināt. Elektroenerģija patiesībā e, vajadzētu būt 30% atjaunīgiem avotiem, lai sasniegtu šo 20% mērķi līdz 2020. gadam. Šie mērķi ir jā, jāsasniedz, e, arī ja patreiz e, apstākļi ir nelabvēlīgi. Tādēļ man jautājums, Kā jums šķiet, vai šie ambiciozie dalībvalstu mērķi vispār ir sasniedzami, e, runājot īpaši par dalībvalstīm, e, kuru e, ekonomika, kur valsts finanses ir grūtībās? Kā to finansēt? Paldies, nākamais jautājums, Žadokungs. Paldies, priekšsēžkungs, komisārkungs. Ar jūsu kolēģi komisāru Almuņu mēs runājam par ogļu spēku stacijām, runājot par Spānijas gadījumu, un saņēmām gad atbildi, ka 2010. gadā e, būs jāpārskata e, valsts atbalsts e, ogļu rūpniecībām, rūpnīcām, spēkstacijām. Un arī uz ģenerāla direktoru Los mēs runājam par energoefektivitātes jautājumiem. Kā ar ekodizainu produktiem 20% līdz 2020. gadam laikam šeit neizdosies samazināt kāds, ja mēs nepanākam šos 20%, kāds citādi varētu būt mērķis? Vārds kolēģim Fan Nistelrojam. Uzklausīšanā bija tā, ka tika uzdots jautājums, tad mēs saņemam atbildi. Tagad ir tik daudz jautājumu. Tagad par finansējumu, par ceļkārti. karti Um, kā jūs varētu eh, šo finansējumu nodrošināt, lai Eiropa tomēr varētu runāt vienā balsī? Um, kā jūs šo ceļkārti gatavojaties finansēt? Arī um, pilsētu mēru būtu priecīgi to noteikti dzirdēt. Bütikofer kungam vārds. Paldies, komisār kungs. Man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt par Ukrainu. Prezidents Pūķins nu pat ierosināja, ka Ukrainas un Krievijas lielie gāzes uzņēmumi būtu jāapvieno. Vai komisija būtu gatava uh, piedāvāt Ukrainai no savas puses vienot gāzes konzorciju. Jūs sacījāt, ka bilaterāla uh, energoārpolitika tā, tā būtu jāpiedara pagātnē, bet Austrija tagad South Stream sakarā tieši kaut ko tādu gatavojas darīt. Vai jūs varētu bez solījumiem, ka tas nav jauki, kaut ko darīt konkrēti, lai novērš šādas uh, pasākumus? Tad par Nabuko. Nabuko pat laban var gadīties, ka arī neiztenosies, ja tas nenotiks līdz e, šī gada beigām, tad Nabuko piedarēs vēsturei. Kādas iespējas komisija saredz pret Itālijas pretestību, pret Francijas pieaugušu pretestību? Tomēr Nabuko līdz gada beigām e, panāk, ka tiek parakstīts. Ceturtkārt, ITA. ITA izmaksas, e, var teikt, e, eksplodē. Tagad ir runa par kredītu, kas būtu jāņem no Eiropas investīcija bankas, vai, vai tiešām tāda plāna pastāv, eh, vai jūs, kā jūs gatavojaties novērst to, ka šie, šīs izmaksas turpina pieaugt? Eh, ir taču mehānisms eh, lauksaimniecības budžetā attiecībā, lai novērst šādu izmaksu nep nepārtraukt pieaugumu. Nākamais vārds Mēsarošs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēžkungs. kungs. Es priecājos, ka šeit eh, tika eh, pieminēts atomenerģijas eh, jautājums, tas ir tiešām svarīgs, arī mums par to būtu jārunā. Klimata izmaiņas stratēģija nebūs īstenojama, ja mēs nepanāksim vienošanos bez kopīgas stratēģijas centrāls un austrum Eiropas valsts nezina, ko gaidīt no nākotnes. Protams, dažas spēkstacijas ir jā, tais, e, jāklapē ciet, bet kā ar jaunu elektrospēkstaciju atvēršanu? Komisār kungs. Celtniecības nozara rada apmēram 40% oglekļa izmešu. Ko jūs domājat par energoefektivitātes uzlabošanu šajā jomā? Paldies, nākamais kolēģis Vadī. Paldies, priekšsēžkungs, komisār kungs. ka jūs esat ieradušies šeit runāt ar mums par enerģiju, kas ir ļoti nozīmīga tēma visā pasaulē. Mēs meklējam eiropeisks risinājums. Kā jums šķiet, Kopenhāgenā jau bija runa par enerģiju un klimātu. Vai Kopenhāgenai notikušais izmainīja jūsu viedokli? Rīt vai parīt jūs tiksieties ar ASV viceprezidentu. Kā norisinās transatlantiskais dialogs šajos jautājumos, īpaši kodolenerģijas jomā ASV ir ilgtermiņa uzglabāšanas pieeja, bet Francija dod priekšroku reciklēšanai. Vai par to esat runājuši? Un galdā es gribētu jautāt jūs viedokli par IT. Vai jūs šo projektu atbalstiet? Un vai jūs varētu gal galā kaut ko sacīt par Desertec projektu? Solāra enerģija Ziemeļāfrikas tūkstnešos, saules enerģija. Paldies, priekšsēžkungs. Komisārkungs, man ir divi praktiski jautājumi. Pirmais. Jūs pieminējāt, ka ir līdzekļi palikuši pār no Eiropas atlapšanas plāna. Vai komisija ir pieņemusi lēmumu, kam šie līdzekļi tiks izlietoti? Otrakārt komisai, komisija varbūt gatavo jaunu energoinfrastruktūras pakotni. Ko jūs ierosināsiet šajā sakarā? Lai nebūtu tāda reģiona Eiropas Sanībā, kur ir energo resursu trūkums. Paldies, priekšsēd. Jūs sacījāt, ka jūs pieņemšot drakonisks pasākums attiecībā uz energoefektivitāti. Tie bija jūsu vārdi un cīņā pret globālo sasilkšanu. Nu pat mēs dzirdējām dažs fakts par uh, celtniecības nozari, kas rada liels uh, oglekļa izmešus, standārtu un noteikumu tas viss ir jauki, bet kā tie tiek piemērot un īstenot Eiropas Savienībā, mums ir daudz likumu un standārtu, bet runājot par ieviest, ieviešanu, piemērošanu, tā ir parasti mūsu vājā puse. Pat labam mums nav nevienas iestādes, kas varētu novērtēt, ka šajā jomā uh, notiek, tāpēc mums jāaiztiek ar tiem noteikumiem, kas ir rakstīti uz papīra. Kādi instrumenti ir jūsu rokā, lai nodrošinātu, ka standarti tiek īstenoti? Nākamā kolēģa Merkis, paldies priekšsēžu kungs, komisāra kungs. Man ir jautājums, patiesībā divi, jūs runājat par lieliem projektiem, atjaunīgo enerģijas avotiem, bet kas tad ir šajā pāriem 20% energoefektivitātes mērķiem, kād, ko jūs, kāda ir jūsu priekšstats šajā jomā, kādas pasākums konkrēti jūs paredzēt šajā jomā. Un vēl man jautājums, liela projekta, tie man tāpat kā visiem šķiet ļoti jauki, bet ir arī iespēja ar maziem projektiem kaut ko panākt, veicinot energoefektivitātu un 2020 šie mērķi arī var tādu tikt sasniegti. Vai jūs redzēt šādu iespēju? No tā varētu iegūt indivīdi atjaunīgās uh, enerģijas jomā. Es te runāju tieši par mikroģenerāciju. Nākamā Figuredo kundze. Paldies! Viens jautājums tikai no manas puses, komisāra kungs. Šis ir Eiropas nabadzības izskaušanas gads. Mm, drīzumā mēs gaidām komisijas pētījumu par individu piekļūs iespējām, būtiskiem pakalpojumiem un precēm, Runājot par dzīvojamā ēka apkūru, mēs redzam to, ka dažās valstīs e, tā ir privatizēta ļoti lielā mērā, decentralizēta, bet patiesībā tas liecina par energoresursu trūkumu, ka cilvēkiem pašiem par to jāgādā. Vai komisijai ir kādi plāni? kā risināt šos jautājumus uh, tieši kontekstā ar cīņu pret uh, nabadzību. Paldies visiem, ticiet vai nē, visi jautājumi ir uzdot, tagad dosim komisāram iespēju atbildēt šos daudzos jautājumus ļoti detalizēti. Dod jums vārdu. Dāmas un kungi, Ziemeļjūras caurumbats. Uz to tiecās pirmais jautājums bet Nord Stream rašanās nebija tik eiropeiska. E, tas ir kļūst par Eiropas e, infrastruktūra projektu, kas balstīts uz privātu e, tiesiskiem nolīgumiem. Attiecīgās piekrasts valsts ir izdevušas um, e, atļaujas ar zināmiem nosacījumiem, vidas aizsardzības un zvejniecības nosacījumiem, un pat labāk šis vats tiek būvēts un cik es zinu. Eh, es to vērtēju, tas ir Eiropas energo apgādēji nevis mīnus, bet plus. Nabuko būtu divkārši nozīmīgs. Pirmkārt, tehniski, un otrkārt, runājot arī par gāzes izcelsmi. Eh, deputāts Butikofers eh, aicināja, lai mēs šogad rīkotos attiecībā uz Nabuko. Patiesībā mēs katru dienu strādājam, es nevaru tagad detalizēt jums par to pasāstīt, bet īsumā es biju vienu darbdienu Ašabadā, Turkmenistāna ir gatava ilgtermiņa līgumiem piegādēm 10 miljardu kubik e, e, metrs gadā, kubik metrs gadā piegādāt. Ir viena problēma valdībai ir tāds domāšanas veids - viens līgums, viens paraksts, viena garantija, vislabāk Barozu. Un nav gluži vienkārši turkmēņu sarunu partneriem paskaidrot, ka gāzes konzorcijas pastāv no RVE, OMV un citiem partneriem, un ka Eiropas Savienība nav centralizēta valsts, kurā viss tiek parakstīts e, vienpersoniski. Tātad šī garantija par uh, uh, godīgām cenām, iepirkuma cenām, tas ir grūti panākam. Otrakārt, gāzes, uh, piekļuvu gāzē šķiet iespējama jauniem gāzes laukiem. Azerbaidžānā ir konsorcijas BP un citu, Total un citu vadībā, kas ir gatavi Kaspijas jūrā 20 miljārdu eiro investēt Eh, lai šai gāzei piekļūtu, kas atrodas Kaspijas jūrā. Treškārt, atklāts jautājums ir arī vēl par gāzes transportu no Turkmenistāns uz Baku. 170 jūdžu attālums. Turkmenistāns eh, valdība eh, dod priekšroku sašķidrināts gāzes transportam ar kuģi. Tas ir dārgi, un patiesībā šādos apjomos vēl nav pārbaudīts risinājums. Tādēļ mēs dodam priekšroku cauruļvadam, bet šeit rodas jautājumi par uh, starptautiskām tiesībām, vai Kaspijas jūra ir jūra vai ezers. Uh, atkarībā no tā Irānai, Krievijai varbūt piekrasts valsts tiesības vai nē. Baku arī vēlas panākt šogad 15 līdz 17 miljārdu kubikmetrus piegādāt, viņi ir ieinteresēti, neskatoties uz to, ka Krievi ļoti negrib to. Krievi gribētu kļūt par vairumtirgotājiem visai gāzei, tāpēc Kaspijas eh, gāze visai būtu jāiet caur Krieviju. Mānas rūpes tagad cits. Es domāju, ja Eiropieši tagad neropīs, nerīkosies, tad šī gāze aizpildīs uz Ķīnu, un tad būs jauna gāzes šķirtne. Uh, Es esmu sportists, es atgādinu. Azerbaidžāna spēlē um, Eiropas futbola kvalifikācijā uh, un uh, šī gāze tiek izmantot, bet ķīnieši ir, būs uh, veiklāki nekā mēs to vēlētos. Un tad ir jautājums par Grī, Grūziju, tranzits caur Grūziju, ārpolitiskā spriedze, Azerbaidžāns un Turcijas vienošanās, tas svarīgs jautājums. Es domāju, sarunas ir uz labi, eh, labi ievirzījušās. Nākamnedēļ es gatavojos doties uz Ankaru un tad visām dalībvalstīm, kuras ir nepieciešams, tām ir eh, jātur savu solījumu. Tas attiec uz visiem, līdz pat arī Austrijai vai viņi paralēli arī atņems South Stream uh, eh, labāk kaut ko darīt, to mēs nevaram viņiem aizliegt. Bet, ja viņi ir devuši solījumu attiecībā uz Eiropas infrastruktūru Nabuko, tad uh, tas ir jātur. Un tad investoriem šie 8 miljārdi ir uh, jāinvestē. Viņi mums sacīja, ka 30% pašu kapitāls tikšot ieguldīts un 70% no Eiropas investīcija bankas uh, un, un citām, e, citiem finansistiem. Un pēdējais. Pat labam gāzes tirgu ir divi faktori, kas rada nedrošību. E, patreiz pieprasījums ir mazāks nekā pirms trim gadiem tas tika prognosticēts. Un otrkārt, jaun gāzes atradņu piekļuvu pieejamība rada mazliet nedrošību par gāzes cauruļu vadu nozīmi un centrālas gāzes piegādi, kas līdz šim šķita neapšaubām. Tas attiec uz sašķidrināto gāzi, arī kā papildus piegādes avotu. Tā kolēģi uztev jautājumu par oglēm un, un um, enerģijas ražošanu ar, ar koļu pal, ogļu palīdzību. Es uzskatu, ka um, Dažās dalība valstīs, eh, jo sevišķi Polijā, piemēram, mazākā mērā eh, ar, arī eh, citur situācija ar oglēm uzlabojas, un mēs uzskatām, ka ogļu īpatsvars enerģijas mikslī, viņam ir noteikti nozīme, Bet, protams, jāņem vērā tas, ka oglē nepieciešama transportēšana, uzglabāšana un tā tālāk. Un, kad attiecībā uz prognozēm, proti, kāda ir tehnoloģiskā vērtība. Tātad es nezinu, es nevaru izslēgt iespēju, ka inovācijas tuvākā laikā te uzlabos to, bet katrā ziņā te nav runa tikai par vienu uh, lietu. Te ir Brandenburgā, es zinu, ka ir projekti un, un um, jā, tāpat arī 6-7 citi mazāki projekti, bet um, jā, ir runa par to, ka ir tā tad. Uh, ilgtermiņā to grūti eh, realizēt. Ogļu ražošana Reinas Rūras apgabalā. Tas būs ļoti grūti izdarāms, un mani komentāri balstās uz maksājumiem. Proti tie, kas uh, paņem gāzu sadali, tie saņems tad finanšu kompensācijas. šeit var pastāvēt prasības pēc kompensācijām. Un tiek apšaubīta solidaritāte. Tādēļ mm, vēlos, lai pētniecība ir viena no galvenajām prioritātēm raugoties uz attīstību arī citās valstīs. Tik uzdots jautājums, kur lai liektos brīvos līdzekļus. Ja mēs rīkojamies ātri, un komisija rīkojasies ātri krīzes periodā, ir inicijējusi miljārdu programmu, tad es pilnībā saprotu, ka projekti tiks īstenoti. Lielākā daļa līdzekļu tiek izmantot, taču ne visi projekti, kas ir iesniegti, tie tiek arī realizēti un tam piešķirts līdzfinansējums. Es domāju, ar katru dienu mēs kļūstam gudrāk, un pēc astoņām nedēļām mēs zināsim, kur līdzekļi netiks izmantoti. Šobrīd tie ir vismaz 150 miljoni. Nīstelroj kungs, jūs eh, runājat par eh, citu summu, taču tas ir iespējams, taču šodien es runāju par 150 miljoniem plus vēl x nenoteiktu vērtību. To mēs zināsim tikai pēc pāris nedēļām. Uh, Un šobrīd es, eh, protams, man zināšanas ir eh, lielākas nekā pirms pāris nedēļām, taču mums ir jāatrod laika posms jūnijā vai jūlijā, kur mēs aptuveni zināsim, kāda būs šie brīvie finanšu līdzekļi, lai mums būtu arī pietiekam daudz laika, lai sazinātos ar mūsu partneriem kuru mērķi ir eh, ef efektivitāte, viedās pilsētas, atjaunojumā enerģija, lai viņš šos projekts varētu īstenot. Un mēs cenšamies, lai pirms vasaras atvaļinājumu mēs pieņemtu attiecīgi lēmumu, aicinu arī jūs piedalīties. Desert Tech ir vēja un saules enerģijas projekts, taču tas nav gāzai vai citām tehnoloģijām un ar tādiem standartiem, kādus mēs nevēlamies. Tādēļ dezerteka atbalsts ir atkarīgs no atjaunojamās enerģijas. Man šķiet, ka attiecīgo tīklu finansējuma un infrastruktūras izveidēji būs prasība pēc Eiropas atbalstu. Nu, vienus var iedomāties gāzes padošanas kompensēšana. Tātad no Sahāras, kur tiks iegūt šī enerģija, tiek, tiks pieprasīta garantija par noteiktu cenu uz kādu konkrētu laika posmu. Un šeit neko nekomentējot, gribu pieminēt instrumentu, kas gadiem ilgi strādāja Vācijā šie jaunie importa ceļi nav vienkārši, bet par tiem var diskutēt. Runājot par ceļa karti 2050. gadām, mēs vēl neesam nevienu ekspertu uzklausījuši, ir daudz pētījumi, mēs esam uzklausījuši daudz ekspertu, un uh, konsultācijas ir pierādījuši, ka ir pieejama 80% jauno atjaunojumu enerģiju un patiesībā pastāv interese. Un mēs centīsimies ar lielu objektivitāti izstrādāt šo ceļa karti. Tā ir tāda gadsimta vai pusgadsimta programma. Skan komentāri no zāles puses. Tātad es vēl neesmu noteicis, kurš sakarunātājs. Un atvainojiet, man ir jārespektē tas, ko dara valdības vadītāji, ko dara Junkers, ko dara Merkels kundze. Mums ir jādara, jāīsteno tas, kas ir tehniski un ekonomiski iespējams. Mums kopā ar jums ir jāpieņem lēmums, kā lai rīkojamies saistībā ar šiem mērķiem 2050. Bija jautājums par hidroelektrostacijām un to veicināšanu. Es domāju, ka jautājums par uzglabāšanas tehnoloģijām tas ir ļoti būtisks. Jauno enerģiju, atjaunojumu enerģiju un tehnoloģiju izstrādē ir jēga tikai tad, kad mēs arī panākam panākums uzglabāšanas tehnoloģiju jomā. Arī hidroelektrostācijām ir jāattīst jaunas tehnoloģijas. un šeit mums ir zinām trūkumi. Ir jāpanāk lielāka uzglabāšanas kapacitātes, un tas vidus Eiropā nav viegli īstenojams mērķis. Īpaši cieši apdzīvotos reģionos šeit ir ļoti sarežģīta situācija. Astotā pamatprogramma. Nu, šeit es nezinu vairāk kā jums. Tātad nākamie budžeta gadi un pētniecība, tās nozīme. Parlamentā šobrīd tiek uzstādīti bataljoni. Runa ir par lauksaimniecības budžetu, par reģionālajām programmām un arī par pētniecību. Runa ir par to, ko dalībvalsts mums var dot vai paliks pie 1,0 un tā tālāk no IKP, IKP, kas ir kritis par 4%. Tātad 2030. gadā mēs varbūt sasniegsim tikai 8%, jo būs kaut kāda 10% inflācija vai kaut kas tāds. Tātad vai mēs pieņemam šos griestus vai arī panāksim vairāk līdzekļu Eiropeiskākai politikai. Uh, šis jautājums jānoskaidro katram savā nacionālajā valdībā, savā partijā, parlamentu vidū. Jo vairāk jūs būsiet veiksmīgi lokāli, jo jums būs lielāka veiksma arī kopīgi. Šeit mēs visi sēžam vienā laivā. Nu, tad, kad mēs zināsim, kāds ir Eiropas budžets, tad mēs zinās, varējām runāt par to, kas tiks nodrošināts pētniecībai. Pētniecības komisāre šodien un tie, kas ir interesēs par pētniecību, arī es, mēs diskutējam par to, un mēs cīnīšos par pēc iespējas vairāk līdzekļiem pētniecībai. Un tad mums ir jāpārdomā tas, kā mēs ar valsts bankām un ar kopīgiem projektiem, ar pētniecības rūpniecības no viena eiro mūsu budžetā varam sasniegt kaut ko vairāk nekā tikai viens eiro. Tad jautājums par jāsa plāns tiek izpildīts, sāksies nākamgad Ljubljanā. Ģenerāldirektors par to pieņems lēmumu nākamajās nedēļās, notiks izaugsme. Tātad nākamā gada martā jūs redzēt, ka, siet, ka šī aģentūra ir gatava startam un cerams, ka īstenos arī moderācijas, integrācijas un harmonizēšanas nodrošināšanu. Jautājums par ITA Nu, tas ir bērns, kur es pārņēmu. Tāds kļūdains, kļūdains attīstības posms. Un nu, tas bieži ir projektos pamanāms, jo sākumā izmaksas tiek iz... noteikts pārāk mazas nekā tās reāli parādās. Un otrkārt, Eiropas Savienības vadība bija pārāk optimāla par, par maz optimālu. Nu, ekonomikas sektors tika pārāk maz iesaistīts, un turklāt globālie partneri, proti ASV, pieņem it kā mūsu vadību, bet viņi gaida, ka mēs atkal pielielosim jaunas kļūdas un apšaubīsim šo projektu. Tādējādi Eiropas, Francijas vadība šajos projektos, kur piedalās gan Krievija, gan ASV, gan Ķīna, šie projekti pazudīs. Es vēlos turpināt šo projektu. Šobrīd komisijā tiek prezentēts jauns ziņojums. Mums ir nepieciešama papildi līdzekļi, apmēram 7 miljārdi šobrīd. Es jums atklāti pasaku, es atklāšu visas savas kārtas, jo es domāju, ka tāda salāmī taktika nebūtu īstais ceļš gan attiecībā pret mums, gan pret mūsu partneriem. Taču, ja ITA neizdosies Eiropiešu dēļ, tad ASV, Ķīna, Indija nepiekritīs mm, Eiropas vadībai nevienā citā globālā projektā. Šeit runa ir par Eiropas Savienības kompetenci, par lielo dalībvalstu kompetenci globālajā pētniecībā paturēt savu galveno lomu. bija jautājums par to, kā mēs varam veicināt offshore vēja energoparkus Ziemeļjūrā. Mēs šeit esam, mums ir paredzēta līdzekļu infrastruktūras ietvaros, tātad ir Eiropas līdzekļi, taču es domāju, ka galvenokārt šiem projektiem jāatmaksājas pašiem. Palūkosimies. Trīs ciparu skaitlis ir nepieciešams šiem projektiem, tad Eiropa papildus var nodrošināt maksimāli 3-4%, taču galvenais uzdevums ir ekonomikas, energoekonomikas vai arī īpašnieku uzdevums nodrošināt šos līdzekļus. Un tas ir galvenais uzdevums arī, lai regulējošās iestādes izpildu savu uzdevumu, lai notiek harmonizācija šajā sektorā. Jā, papildu finansējumam, taču mēs nevaram uzņemties uh, galveno finansiālo atbildību šīm lielajām investīcijām. Rubikungs jautāja par certificēšanas procesu, infrastruktūrām, lielām iekārtām, vai šeit kaut kas var notikt Eiropas līmenī. Nu, šī ideja man šķiet tuva. Citādi būvniecības plānošanas tiesības arī pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, tas viss ir palicis nacionālo valstu kompetencē. Kā mēs sasniegsim mērķus 20, 2020. gadām? Ļoti labs jautājums, un šeit es negribu aizvērt acis, nogaidīt līdz 2050. gadam un tad savilkt kopā bilāns un atzīt, oh, rek kā nokavējām visu laiku grafiku. Arī šajos krīzes apstākļos es konstatēju, ka pastāv ļoti liela akceptence uh, Neviens ne ekonomikā, ne politikā, ne plašsaziņas līdzekļos, ne zinātnē neapšauba šo stratēģiju. Es, man ir zināmi izņēmumi, kur ir ļoti skaidri un vienkārši, kuriem ir tik ļoti liela akceptance, kā 3x20 nākamajos gados atkal izsaucien no zāles puses. Nu, ar jums es parunāšu zem četrām acīm par to. Tātad vēlreiz šī stratēģija tiešām tiek pieņemta ļoti plaši. Un ja tas tā ir, tad mēs rīkosimies saskaņā ar moto pēc iespējas vairāk regulējumu, taču pēc iespējas mazāk regulējumu nekā nepieciešams. Tātad šobrīd tiešām pastāv pienākums ziņot, pastāvīgi ziņot. Un ja mēs nokavēsim laika grafiku, tad ļoti īsā laikā mēs pievilksim skrūbis un uh, īstenosim stingrāku regulējumu. Šobrīd ir brīvprātīga tirgus ekonomikas īstenošana, kur dalība valsts ir priekšplānā. Tad Ukrainas jautājums Patinkof kungs. Es arī lasīju par šo piedāvājumu apvienot Gazprom un Ukrainas gāzes kompāniju. Ukrainas enerģētikas ministrs šobrīd atrodas Briselē, es ar viņu tiekos. Nu, es negribu publiski vai puspubliski paust to, taču enerģijas partnerība ar Ukrainu šobrīd ir viens no galvenajiem sarunu jautājumiem. Jaunā eh, demokrātiskā valdība, eh, mums viņa ir jāuzklausa, un tagad ir uzstādīti daudz jautājumus, kuriem ir jāatrod atbildes, un pēc pāris nedēļām es noteikti paudīšu formālu viedokli un būšu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumu. Tālāk energoefektivitāte ēkām. Un, protams, tas ir ļoti svarīgs jautājums, aktuāls jautājums, un eh, šeit mums ar dalību valstīm ir jāturpina runāt par šo tēmu, kas attiec uz um, tātad, ēku efektivitāti, energoefektivitāti. Tiešām ļoti daudz var iekonomēt, iekonomēt daudz enerģijas. Un līdz ar to mums jāskatās, kā nacionālajiem reģionāliem tātad, uh, celšanas un, un ēku atjaunošanas programmas vai tām pietiek vai mums tiešām tās nevajadzētu pavēlēt, varam tā sacīt, eh, Eiropas jumta un attīstīt Eiropas līmenī. Jā, tā būs tēma, ko es eh, pārnāšu ar dalībvalstu attiecīgiem ministriem arī dzen. Un tad es mēģināšu, nu, tad uztaustīt, cik tad um, lielā mērā valstu ministri gatavi meklēt visām Eiropas līmenī. Tad, kad pie mums ieradīsies ASV viceprezidents, Nu, tad mēs atkal ķersimies pie Kopenhāgenes jautājuma vēlreiz. Bonā mēs te tiksimies tātad kolēģi attiecīgi un, un skatīsimies, kāda mūsu, mūsu turpmākā stratēģija. Es uzskatu, ka Kopenhāgena Eiropai nu nekādā gadījumā nebija panākums. Eiropas eh, nu, savienība, ka, protams, nav atbildīga par šiem vājiem lēmumiem, bet, nu, eh, no otras puses mums jāuzdod amerikāņiem jautājums, vai nafta tiešām ir viss pasaulē. Jo mēs redzējām, ka katastrofa Meksikā, Meksikas līcī, liecina par to, ka, ja mēs aizvien riskantākām politikām un mehānismiem mēģinam piesaistīt šo naftu, tad no nu, tā cietīs ne tikai klimats, bet uh, daba kopumā. Tas nu, nav tāds ilgspējīgs risinājums. Tālāk bija jautājums par enerģijas nepietiekamību pie šīm enerģijas eh, salām saucamajām. Nu šeit eh, Beļģija nākamā prezidentūra Eiropas eh, Savienības padomē to padarīs par vienu savām prioritātēm. Lai gan tagad viņiem gatavošanās posmā kādas centas zināmas problēmas, bet, nu, katrā ziņā nestabilo valdību skaits eh, Eiropas Savienībā pat laba ne tā ir politiska problēma, jo sevišķi jau Beļģijā, tā kā nu, paskatīsimies, kā beigsies vēlēšanas Beļģijā un tā tālāk, un kā vai nākamajai valdībai arī šis energot eh, deficīta jautājums arī būs prioritāte vai nē, nu to mēs skatīsimies, redzēsim. Bet... Nu, mūsu uzdevums katrā ziņā ir nodrošināt to, lai, lai enerģija uzlabotu konkurences situāciju, ekonomisko situāciju un arī iedzīvotāju nestu labumu. Un no šāda viedokļa raugoties, protams, energo trūkums ir kopējā trūkuma nabadzības sastāvdaļa. Un līdz ar to te ir jākļūst par nacionālo par valsts sociālās politikas sastāvdaļu. Jā, mums tieši šķiet, ka uh, te jākļūst par visu Eiropas Savienības eh, pilsoņu sociālās politikas sastāvdaļu. Proti, kā nodrošināt to, ka visiem Eiropas Savienības pilsoņiem pieejami nepieciešami materiāli un, un, eh, un lietas. Tas nozīmē, ka uh, Tas ir jāzina dalībās līmenī, tātad, lai tas, kas sociālās politikas eh, sastāvdaļa, kā nodrošināt to, lai cilvēkiem viņu privātajā dzīvē un citur būtu pieejams gan enerģijas. Protams, es nespēju atbildēt uz visiem jautājumiem, bet, bet eh, um, uz vairumu no tiem tāpat es arī dzirdēju, ko mērs sanāksmē cilvēks sacīja. Ja, es eh, esmu palaidis kaut ko garām, tad noteikti kontaktēties ar maniem tuvāko nedēļu laikā, arī divpusējā kārtā. Es vienmēr jums būšu pieejams. Paldies! Kommissar Oettinger, herzlichen Dank für die ausführlichen. Paldies, komisāra kungs, par izsmešām atbildēm. Manuprāt, jūs atbildējāt tev uz visiem uzdotiem jautājumiem. Tiešām sirsnīgs paldies jums, un es nešaubos, ka mēs drīzāk redzēsimies. Nu, tad nu, dodieties no ceļā, kur jums jādodas. Bet um, So, liebe kolēģi. Nu labi, kolēģi, kolēģi. Strādāsim tālāk. Nākamais darba kārtības eh, punkts arī ļoti svarīgs, tāpēc būtu jums ļoti pateicīgs, ja visi viesi, kas tagad mēģina iziet no zāles, to, to pēc iespējas ātrāk darītu. Nu, tiešām mums ir uh, svarīgs jautājums jāskata. Tad, tad priekšsēdz vēlreiz aicina visus ātri un klusi atstāt zāli. Tas tiešām ir svarīgi, jo mums ir vēl vairāk svarīgi jautājumi jāspriež šodien. Nu, tagad strādāsim par pilnvarojumu trialogam par 11. finanšu gada budžeta projektu. Kolēģi Hercogas kundze ir uh, referente, sagatavojas ar savu, savu pārskatu. Un viņai bijušas interesantas sarunas arī ar ēnu referentiem, kas iespējams, ka mums palīdzēs. Bet, protams, jau mums ir arī ma maz laika, mums laika spiediens. Un uh, tāpēc skatīsimies, kā tad šīs runas iespriekš. Labi, Hercogas kundzei. Uh, pirmā vārds, protams, pēc tam, kad visi būs atstājuši zāli, jo diezgan skaļš joprojām ir. Bet, nu, lūdzu, Hercogs kundze, jums vārds tomēr. Uh, thank you, Chairman, and thanks for the colleagues who find it. Paldies priekšstādātājiem un paldies arī kolēģiem, kuriem šis jautājums interesē. Sākšu ar svarīgākiem aspektiem. Proti, kalendārais grafiks. Itra komitejā galējais balsojums no, nu, jāveic līdz vēlākais 11. maijam. Nu, tādēļ mēs sasaucām ārkārtas itras sanāksmi par grozījumiem, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam panākt to, ka šie grozījumi 12. maijā tiek skatīti budžeta komitejā. Un tādēļ galējais termiņš itra komitejā, kad iesniegt grozījums attiecībā uz 11. gadu budžeta projektu, ir 7. mājas pusdienlaiks. Lūk, tas ir pēdējais termiņš grozījumu iesniegšanai, un tas droši vien ir viens no svarīgākajiem, uz ko jāvērš jūsu uzmanību. Bet, nu, arī īsumā par to, kādēļ ir svarīgi, lai itre nopietni tomēr izskatītu 11. gada budžeta projektu. Kas tad ir divi speci specifiskie faktori, ko būtu jā, jāvērš jums uzmanība? Vienu pieminēja jau komisārs, ņemot vērā ekonomisko krīzi, 11. gada budžets dalību valstīm un Eiropas saimnībā, protams, būs liels izaicinājums, bet uh, mums personīgi svarīgi būtu tas, lai 11. gadu būtu šeit procedūra, kas ir pirmā procedūra Lisabonas uh, līguma ietvaros, lai attiecīgi mēs aktīvi piedalītos šajā procedūrā, jo, jo nu, tā vismaz mēs esam sapratuši, ka tāda ir mūsu loma. Kādēļ tad mums eh, šī iesaistīšanās ir tik būtiska? Lisabonas līgumas eh, parlamentam, es sevi šīs komiteja pavēl lielākas pilnvars. Mūsu prioritātes ir enerģētikas efektivitātes, uh, inovācija politika, digitālā darba kārtība, kosmosa pētniecība. Šie tie visi ir jauni fenomeni, kur neatspoguļās desmitā gada budžetā. Un kā es sacīju, kompetence Eiropas Savienībā pieaug, tad, tad pilnvarojuma jomas un tāpat arī mums līdz ar to arī grūtības pieaug no budžeta viedokļa raugoties, un tādiem jābūt vienotiem. No Kā tad lielākā problēma raugoties no budžeta viedokļa? Ekonomiskās krīzes dēļ, tāpat arī tādēļ, ka trūkst koordinācijas starp uh, Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikām. Tātad šī koordinācija būtu jāuzlabo no vienas puses, no otras puses ir daudzgadējis finanšu satvers mums sas, nedaudz sasaist rokas. Šis finanšu satvers jau ir pierādījis savus trūkums, trūkst finansējumu lielām programmām, galējo interģīmies, food aid, tātad pārtiks palīdzība attīstības valstīm, sociālā inklusivitāte vai ekonomikas atlapšanas plāns. Tam visam trūks līdzekļu. Tāpat ir daudzām politiskām prioritātēm, tādām kā enerģētikas drošība, klimata pārmaiņas, tur visur trūks līdzekļu. No otras puses, eh, Lisabonas prioritātes. Varums noderē 2020 stratēģijas sasniegšanai. Enerģētika, klimata pārmaiņas, kosmos, turisms, sports, civila aizsardzība, inovācijas un tā tālāk. Tas viss ir iekļauts 2020 stratēģijā. Bet tie, protams, paliks tikai vārdus papīri, ja mēs neatradīsim attiecīgos līdzekļus jau desmitajā gadā šo prioritāšu īstenošanai. Nu, kā ir aktuālā situācija? Budžeta komitejas koordinatori sastādot lēmu, tātad pārskatu par, par šo dokumentu, par ko tātad balsos plāns tajā 15. vai 17. jūnijā, un tieši tādēļ mums ir tik maz laika, mums ir steidzami jāpieņem grozījumi jau tuvākajā laikā mums būtu nepieciešams par tiem vienoties. Atzinumu projektā es mēģināju atspoguļot visus tos projektus, kas no ITER viedokļa raugoties eh, mums būtu svarīgi un par ko mēs sarunājuši arī pagātnē. Es tiešām ceru, ka ar jūsu grozījumiem, par kuriem mēs eh, jau diskutējām ar politiskajiem konsultantiem un ēnu referentiem. Cerams, ka mēs tiešām varam bučē komitejā ir spēsim ierasties maksimāli vienot un panākt to, ka mūsu darbu bučē komiteja arī pieņems. Mums ir nepieciešams būt vienotiem, gan itri, gan budžeta komitejai, nu, reizēm, protams, arī ar uh, attiecīgiem komisāriem, gan tiem, kas par enerģētiku, gan par, par uh, rūpniecību un pētniecību. Tad mums visiem jābūt vienotiem, lai mēs nodrošinātu to, ka Lisabonas līguma metros mēs tomēr kaut, kaut ko būtiski panākam. Vēlreiz paldies visiem, kas bija iesaistīti šajā procesā. Paldies, ka bijāt pietiekami elastīgi, lai izmantot šīs demokrātiskās iespējas Um, efektīvi tiek galā ar visām, visiem grozījumiem pirms budžeta komitejas sanāksmes. Paldies! Paldies, kolēģi, bet uh, arī vēl gribu piebilst, ka pilnīgi droši arī jums ir jāpateic, jo es zinu, ka jūs ļoti svarīgu sagatavošanās uh, darbu veicāt. Budhof kungs. Paldies, priekšsēd. Arī es gribēju ļoti pateikties referents kundzei par darbu, kas tic veikts ļoti cītīgi un koleģiāli. Daži komentāri par tekstu. Varbūt eh, darētu tomēr iestrādāt dažus grozījumus, lai panāktu lielāku vienprātību un atbalstu komitejā. Vislielāko promi, problēmu nosaukšu tūlīt pat. Tas saistīts ar trešo punktu. Izmaksu eksplodēšana attiecībā uz ītam. Mēs par to nu pat jau runājam ar Oettinger kungu. Mēs noteikti nevarēsim ļoti īsā laikā izvairīties no izmaksu pieauguma, bet no finanšu politikas viedokļa nebūtu saprātīgi, saprātīgi un ilgtspējīgi, ja mēs vienkārši tagad meklētu šo naudu un nemaz nedomātu par to, kā e, novērst to, ka izmaksas turpina vēl pieaugt. Tādēļ mans priekšlikums būtu aicināt vismaz komisiju ierosināt mehānismu, kā šīs izmaksas ierobežot, kā tas, piemēram, kopīgajā lauksaimniecības politikā ir, ja izmaksas, lai izmaksas nekļūtu nekontrolējams. Lai tā skaitā energo pētniecībā mēs eh, netikt nosmacēt no šīs kodola sapludināšanas tehnoloģijas eksplodēšām izmaksām. Es gribētu atbalstīt referentu arī attiecībā uz otro punktu, proti par to, ka septītā pamatprogramma ir jāfinansē pietiekošā apjomā, un šai komitejai to vajadzētu atbalstīt. Attiecībā uz piekto punktu es gribētu ierosināt, ka runāt par energoinfrastruktūru te būtu vēl derētu atsauc uz ilgspējīgu energopolitiku. Paldies, paldies. Tagad vārds kolēģim Saudargam. Paldies, priekšsēd. Es vēlētos apsveikt referents kundzi, kuras atzinumu es varu atbalstīt. Viņa ir paveikusi lielisku darbu, ļoti, par ļoti svarīgu jautājumu ir šis ziņojums. Šis atzinums. Es uz to raugos no EPP viedokļa. Tur ir minētas vairākas prioritātes, kuras es varu tikai atbalstīt. Bütikofer kungs pieminēja viens vai divus punktus, pa kuriem varbūt varētu vēl detalizētāk parunāt. Šie finansējuma jautājumi ļoti būtiski. Es ceru, ka mēs varēsim atgriezties vēl pie šī jautājuma tad, kad mums būs konkrētāk skaitļi, lai pieņem pamatotāks lēmums. Un kā jau referents kundze sacīja, vai atzinuma sagatavotājs kundze sacīja, laika nav daudz, bet mēs atbalstam šo atzinumu. Paldies, tagad vārds vadīkungam. Paldies, priekšsēd. Arī es gribētu uzslavēt Edītas Hercogas lielisko darbu. Manuprāt, mums derētu operatīvās izmaksas no kapitālām izmaksām nodalīt budžetā. Uh, Tas palīdzētu budžeta struktūru padarīt skaidrāku. Manā dalībvalstī, piemēram, mums ir šāds nodalījums valsts budžetā. To varētu pieminēt sastajā punktā un attiecināt uz ēs investīcijām tāda kā Galileo. Ir taču absurdi, ka Eiropas Savienība nevar 3 miljārdu eiro atrast šādam projektam. Varbūt ES budžetam ir vajadzīga investīcijas sadaļa. Komisārs mums teica, ka ir nepieciešama infrastruktūras investīcija programma, un es domāju, ka no budžeta pārvaldības viedokļa raugoties mums būtu jādomā par budžeta reorganizēšanu, lai kapitāla izmaksas būtu nodalīts no uh, ikdienas operatīvajām izmaksām. Hercovs kundze, jūs vēlreiz. For... Jā, pavisam īsi. Es pateicos par visiem piedāvājumiem un nepacietību gādu jūs grozījums, bet viens eh, komentārs attiecībā uz Odīkunga sacītu man patīk, un tiešām ir piesīts jūsu sacītais, jo šie projekti, kas attiec uz dezertek, Nabuko un arī kosmos politiku, tā tiešām pilnīgi jauna nodaļa Eiropas infrastruktūras eh, projektos. Uh, tiešām runa par Eiropas līmeņu infrastruktūru, un līdz šim šāda situācija nav bijusi, kad Eiropas Savienība ir kā infrastruktūras īpašnieks, bet eh, patiesi jums piekrīt, mums jādomā vēl soli tālāk. Kā tad vēlāk tiks izmantot šī infrastruktūra, ja mēs pieprasīsim maksu par šīs infrastruktūras izmantošanu, tad jāpadomā par to, kāds iekstīsies budžeta sistēmā, kā šo, ko tad šī nauda atpakaļ ieplodīs budžetā. Tā kā jūs idejām tiešām nav nevainas, bet uh, Tad, kad eh, mēs konkrēti strādāsim pie teksta, nu, tad būs jādomā, kā, kā tad attiecīgi šī sistēma varētu adekvāti funkcionēt. Paldies! Atgādināšu jums, ka 6. mājas un 11. ir termiņš, eh, galējais termiņš grozījumiem, un 11. mājas ir balsošana. Nākamais punkts. Nodarbinātības potenciāla veidošana jauns ilgspējīgs ekonomikas apstākļos. Figo Redo ir eh, ir atzinām sagatavotā. Lūdzu, jums vārds. Obrigada, senhor Presidente. Paldies, priekšstādētājiem. Jā, kā jūs pareizi atceraties, esmu sagatavojis šo atzinumu. Esmu arī sagatavojis vairākus uh, ierosinājumus, vairākas rekomendācijas, kas, manuprāt, ir svarīgs no komitejas viedokļa raugoties. Pirmkārt, šeit ir runa tātad par katras dalība valsts specifisko raksturu, par katras valsts um, attīstības līmeni. Dažos sektoros tām ir lielāka kompetence un zināšanas, citos mazāk. Un nepieciešams domāt arī par uh, nodarbinātības tirgus un vidas aizsardzību. Nu, domājot par risinājumiem inovāciju jomā, jau sevišķi rūpniecisko inovāciju jomā, jādomā par to, lai šie risinājumi sniegtu, šajās jomās sniegtu reāls atbildes uz uh, lielām problēmām, ar ko mēs saskaramies. Es sevišķi krīzes apstākļos, protams, tas ļoti smagi ja ir augsts bezdarba līmenis, ja jādomā par naucošo sabiedrību, par resursu trūkumu, par klimatu pārmaiņām ir nepieciešams atbalstīt valsts pētījums un centienus šajās jomās, lai nodrošinātu, ka pētniecības uh, un zinātnes rezultāti būtu pie mazajām kompānijām, MVU, mikro uzņēmumiem, bet jāņem vērā vienlaiks arī energoefektivitātes jautājumi. Jāpalvien diversifikācija šeit jauna enerģijas avotu izmantošana un mazo kompāniju piekļuvi jauniem procesiem ir nepieciešams eh, ne tikai sargāt darba vietas, bet, nu, bet jāveido ir eh, drošākas, ilgspējīgākas darba vietas dažādos sektoros. Vai tos pašos vai citos rūpniecības sektoros, lai mēs varētu rast atbildi uz eh, šo nopietno bezdarba problēmu. Arī te industrializācijas problēma jārisina jo sevišķi tajos reģionos, kur šī deindustrializācija ir notikusi pēc ļoti augstā līmenī. Ir reģioni, kur bijusi ļoti liela rūpniecības koncentrācija, un tagad vairums šo rūpniecības sektoru piedzīvo krīzi. Teksto industrijā mēs zinām, ka tāda ir tāpat arī auto ražotāja tirgu. Kā ir dažādi elektronisku un elektrisko iekārtu ražotāji piedzīvo krīzi. Nu, ir tāpat reģioni, no kuriem ir aizgājušas lielās multinacionālās kompānijas. Manā dzimtajā valstī, Portugālē, tas arī nesen noticis. Šie lielie uzņēmumi izvēlējušies pārcelties, pārcelt savus ražotnes uz citām vietām, kas atstājas ļoti negatīvā attieksmē uz reģionu attīstību. Ir ja nepieciešama integrēta pieeja, jātīst inovācijas, jātīst eh, no nodarbinātības viedokļa, raugoties eh, ietilpīgās darba vietas, tāpat jādomā par reģionu asimetriju Energoefektivitāte ir viens no sektoriem, kurā var panākt lielu progresu. Tas var būt par avotu jauniem, jauniem, jaunām darba vietām, jauniem uzņēmumiem, un vienlaikus tas var arī palīdzēt attīstīties eh, citiem sektoriem, citu sektoru energoefektivitātei, jo sevišķi tādās valstīs, kurās eh, enerģijas trūksni un kur nepieciešams pie šīs energoefektivitātes īpaši piestrādāt. Es jau eh, komisāram, tad, kad viņš bija mūsu vidū sacīja, ka jādomā par sociālo ne, ne līdzsvarotību, sociālo nevienlīdzību, un ka no šī viedokļa raugoties pie enerģētikai eh, arī dalībvalstīs e, nav līdztiesīga un, un tātad ir pastāv liela trūkuma. Un šeit arī vajadzētu investēt līdz, līdz ar to, jo sevišķi jau par inovatīviem risinājumiem, kas mums palīdzēs novērst energo trūkumu. Tā ir jāmaina ražošanas procesi uzņēmumos. Un tas, tā, protams, ir, tas, tas jāapbildina ar darbinieku mācībām un mūža izglītību. Un jācer, ka tādējādi tiks e, radītas arī jaunas darba vietas. Bet tas, protams, ir jāplāno Eiropas līmenī, nacionāla līmenī, reģionāla līmenī. Jo bieži šī plānošana vairāk notiek vietējā līmenī, jo tieši tur var atrast risinājumus, kas novērsīs nevienlīdzību, šo te asimetriju un papildus darba vietu zaudēšanu. Nu, visās šajās jomās, protams, jāsaka, ka publiskajam sektoram ir nozīmīga loma. Uh, uz tiesībām balstītu darba vietu izveidē, jo īpaši tādās jomās kā enerģētika, infrastruktūra, aprīkojuma, būvniecība, transports un komunikācijas. Tad tiešām dažādos līmeņos, gan vietējā, gan, gan um, valsts līmenī, valsts uh, sektoram ir daudz darāmā. Ja runā par infrastruktūru, tad, tad tas jā, jātraktē plašākā līmenī, gan infrastruktūra um, no nu, transporta veidā raugoties, kur ir rūpnieciskā līmenī. Jādomā par to, lai veido darba vietas, uh, kas saistīts ar šiem jautājumiem, tas tiek darīts atbildīgi. Un cerams, ka mūsu valsts iestādes tādas arī būs. Paldies! Paldies! padarkungam, padarkungam nākamam vārdu. Es vēlētos pateikties ar atzinumu sagatavotājai pār šo dokumentu, kuram es varu lielā mērā piekrist. Un tomēr ir izaicinājumi, kas eh, prasa mūsu uh, ražošanu fundamentāli pārveidot. Mums ne tikai jāsamazina resurs, resursu patēriņš, bet jāizmanto resursi efektīvāk, lai nodrošinātu ilgtspējību. Inovācijas jaunājumi jāveicina reciklēšanā. Tam visam jākļūst par pašsaprotamu īstermiņā mums jākoncentrējās uz energo ietaupīšanu, enerģijas ietaupīšanu, bet vidējā termiņā jāizvairās no oglekļu uh, intensīvu materiālu izmantošanas ilgtermiņā, pilnībā jāpārdomā ražošana un jābūt piesardzīgiem dabas resursu izmantošanā. Tagad jāpadomā par to, kā to visu, visu šīs izmaiņas iekustināt. Tāda veida izmaiņas, kād, pa kādām es runāju, eh, neveicina eh, eh, KLP vai septītā pamatprogramma vai citas programmas. Ir atsevišķi pasākumi, bet ar tiem nepietiek, lai ņemot vērā izmaiņu e, steidzamo nepieciešamību. Mums ir jāreformē patreizējās programmas, mums ir vajadzīgs jauns, e, jauni e, pasākumi, piemēram, ekonodokļi. uzņēmējiem un pētniekiem ir jāsastrādājās, lai mazinātu vides noslogojumu, piemēram, cetniecības jomā, kur ir fenomenāls eh, vidas eh, kaitējums tiek nodarīts un varētu ļoti ātri panākt liels izmaiņas. Eh, runājot par maziem vidējiem uzņēmumiem, tie var izmaiņas arī ieviest. Daudz varbūt uzskata, ka tie ir nenozīmīgi, jo viņi ir tik mazi, bet ja tie visi kopīgi rīkotos, eh, varētu daudz ko ietekmēt. Tātad es gatavojos arī savas grupas vārdā vēl iesniegt grozījumus. Paldies! Paldies! Nākamais būs kolēģis Žadokungs. Paldies, priekšsēžkungs! Jā, tiešām! Tāda sociālā krīze, kādu mēs pat labam Eiropā piedzīvojam, liek mums domāt arī par nodarbinātību rūpniecības politikas un enerģijas politikas kontekstā. Atzinu un sagatavotāja ir padarījusi labu darbu. Mēs gribētu vairākus aspektus vēl šeit iekļaut, lai nodrošinātu, ka rūpniecības politikas mērķi būtu skaidri un viengabalaini. Juridiski, administratīvi, nodokļu politikas lēmumi, kurus mēs pieņemam, ir ļoti nozīmīgi pārliecinot cilvēkus, ka e, ir ilgtermiņa nodarbinātības perspektīva šajā nozare, e, eh, attiecīgā nozarē. E, eh, Atzīm sagatavotāja pamatoti liek akcentu uz maziem vidējiem uzņēmumiem, bet, lai notiktu īsts izmaiņas, ES un dalībvalstu līmenī ir jābūt būtiskiem izrāvieniem, piemēriem, auto detaļu ražotāji, kas sāk atjaunīgajā uh, ražošanā strādāt. ir pār, eh, pārliekas eh, kapacitātes, piemēram, automobīlu ražošanas jomā. Bet eh, liela uzņēmuma nesasēžas pie viena galda ar arotbiedrībām, lai kopīgi meklētu iespējas, kā uh, uh, pārmācītu eh, darbinieks un izmainītu no dar, eh, uzņēmuma darbības jomas. Mums ir jāraugās no nozars uz nozari, no enerģijas eh, veidu uz enerģijas veidu, jāskatās, cik darbvietas šeit ir. Tātad atjaunīgajām nozarēm pieder nākotne, un tur ir vērts investēt ne tikai vidas apsvērumu dēļ. Mums ir jārīkojas nekavējoši. Jā, ir zināms, ja to tā varētu nosaukt, klimata, skepti, klimata skepse, ir spāņu pētījums, kas ir apšaubījis zaļo uh, darbvietu uh, ilgspējību. Šis pētījums ir eh, ticis tad, pēc tam atkal apšaubīts, bet nu, mums arī jābūt šajā komiteja izlīmē. Paldies! Vai vēl, vēl kāds cits vēlas runāt? Nē, ja nē, tad noslēdzam šo darbas kārtības punktu 11. maijā līdz 12. 11. mājas, 2012. tas ir termiņš e, eh, grozuma iesniegšanai. Atzinums sagatavotāji vēlētos vēl sacīt dažus vārdus lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs. Nerunāšu gari. Vispārīgi runājot, es piekrītu e, kolēģu komentāriem un gribētu viņiem pateikties jau iepriekš par to, kā arī rakstveidā priekšlikumu tiks man nosūtīt, tādējādi uzlabojot atzinumu kvalitāti. Es gribētu sacīt arī to, ka mums jāpievērš uzmanība tam, ka rūpniecības politikai ir jābūt skaidrai, skaidrām prioritātēm un ilgspīgai tajā pat laikā nodrošinot, ka atsevišķo reģionu, atsevišķo dalībvalstu problēmas netikt ignorētas. Ir dažās valstīs sarežģīti ekonomiskie finanšu, uh, eh, ekonomiski finansiāla situācija, šiem reģioniem jāsaņem īpaši atbalsts. tas arī budžeta komitejā mums būtu jāpārstāv šāds viedoklis. Tātad paldies! Jūs visi dzirdējāt, atzīmu sagatavotāji, tātad procedūra skaidra, līdz ar to varam noslēgt darba kārtības punkts. Desmitais punkts tagad jaunā stratēģija. JRC 2010-2020. Šenkel kungs ir ģenerāldirektors, sveicam viņu mūsu vidū jau atkārtoti, sirsnīgi sveicam. Tātad dodam vārdu Šenkel kungam un kolēģi jūs ļoti rūpīgi klausīsies. Tie čēman. Dārgais priekšstādā, cienījamie komitejas dalībnieki, dāmas un kungi, liels paldies jums par šo iespēju, ka jau īstu brīdi pēc manas iepriekšējās uzstāšanās jūsu vidū man ir iespēja nāk klajā ar mūsu jauno korporatīvo stratēģiju, jeb sīkstināt jūs ar to. Iespējams, ka atminēsties, ka Davida Kinga vadītā pānēļa rekomendācija bija mums mēģināt tomēr panākt, lai mūsu organizācija mm, strādā efektīvāk. Līdz ar to mums ir jāstrādā jauna vīzija, jauna stratēģija tuvākajiem gadiem, lai panāktu to, ka kopējais pērniecības centrs savu darbu veids vēl jau efektīvāku. Nu, ko tas tādēļ jums to priekšā? Izmantošu arī slaidus, kas ir jums pieejami. Redz arī pats šos slaidus uz ekrāna, jā, ļoti labi. Šeit jūs redzat manas prezentācijas plānu. Ievads. Tad es īsti pieskāršos līdz būtībai, lai, lai lieki netērēt jūsu dārgo laiku. Tātad jūs zināt, kāds ir patreizējais misijas formulējums. Tātad nodrošināt uz pieprasījumu balstītu, balstītus zinātniskos un tehniskos pētījumus lai ir palīdzētu Eiropas politiķiem, un tautriem mēs cenām kā references centrs, un tas nozīmē, ka mēs sadarbojamies ar Eiropas zinātniekiem, lai šo misiju īstenot. Nu, pašu misijas formulējumu mēs vienojāmies nemainīt, jo šis formulējums ir kalpojis organizācija tik labi, ka visās organizācijās, faktiski visi iesaistījās pusakums konsultējumies, uzstāja, ka šis misijas formulējums ir jāpatur, un varbūt pēc kādiem trim gadiem to varētu mainīt, jo tad mēs faktiski būsim uh, atrisinājuši tos, tās problēmas, kas iekļauts mūsu organizācijas misijas eh, paziņojumā. Nu, tad tur attiecīgi pēc tam varbūt mēs varētu fiksēt, ko mēs vēlamies paveikt pēc vairākiem gadiem, par to pēc brīža. Nu, šajā slēdā jūs redzat, kas mēs esam, no kā mēs sastāvam. Tas septiņi institūti, kas atrodas piecās dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Neatkārtošu tās visas, par to esat jau dzirdējuši, tāpat iespējams, ka atcerēsieties šos datus, kas ir šajā slaidā. Tam mums rīcībā aptuveni 700 zinātnieku, Mm, vairāk kā 400 doktorantu un aspirantūras studentu, tā kā mēs daudz strādājam ar jauniešiem, kas pie mums nokļūst mobilitātes programmu ietvaros, lai iegūtu izglītību kā zinātnieki mūsu institūtos. Tāpat arī es minēju, cik daudz ir um, kolēģiāli aprobētu rakstu, ko mēs publicējam ik gadus. Tas varbūt nav tas svarīgākais. Svarīgākais mums ir uh, atbalsts politiķiem, politikas veidošanām. Un lielākā daļa lauvas tiesas no darba, ko mēs, ko mēs eh, šeit, šeit sakā darām, tā nav publicējuma, tā ir cita kategorija, bet eh, šis materiāls ļoti vajadzīgs. Tālāk mēs darbojamies ar vairāk kā tūkstos dažādām organizācijām dažādās eh, valstīs visā pasaulē. Mūsu finansējums 85% ietvaros tiek sekts no ietvara programmas, un 15% mēs gūstam paši kā papildus ienākums. Un pagājušajā gadā šie papildus ienākumi šie 15% sastādīja 6 miljonus eiro, Mēs paši pārvaldām savu infrastruktūru. Tātad mums nav īrētāku. Mēs paši izbūvējam un pārvaldam un uh, savas ēkas, tāpat laboratorijas, arī kodola laboratorija. Un ar lepnumu varu sacīt, ka, ja mēs iespējams esam tad, tad labākais šīs te servis uh, Eiropas komisijas rīcībā. Mēs esam certificēti atbilstoši ISO 9001 procedūrai. Uh, Mums ir kāds apmēram 30 laboratorijas, nemaldos, kuras, kuras arī akreditētas atbilstoši visstriktākiem kvalitātes menedžmenta standartiem. Nu, kas tad, pama, uz ko tad pamatā balstās mūsu jaunā stratēģija? Un nu, tad, tas redzams uz ekrāna, bet, ja jūs nevarat to izlasīt, nolasīšu tā tad. Uh, Eiropas Savienības politikas veidošanas process sarežģās, protams, jūs to ziniet, mēs dzīvojam vienā pasaulē, jūs arī piedalieties lēmumu pieņemšanā. Tā kā šie lielākie izaicinājumi, ko mēs šī laikam pēdiņās politiski izstrādēja, tas, kas veido mūsu jāstrateģijas pamatu. Eiropas Savienības tāpat arī dalība valsts prasa pieprasa, lai Eiropas līmenī tiktu vētītais vien vairāk jautājumu, vien plašāks jautājumu klāsts, lai zemē nacionāla politika līdz ar to jāman arī organizācija, kā tad mēs varam to nodrošināt. Mēs nevaram turpināt strādāt ar izolētiem no konteksta izrautiem institūtiem, viņu šaurajās tehniskajās vai zinātniskajās jomās. Mums tiešām jānāk par reālu visaptvarošu Eiropas līmeni. Un jāpanāk, lai organizācija līdz ar to būtu papildus pilnvars un kvalifikācijas. Mums, jā, jā, mums jākļūst proaktīvākiem, to pieprasīja Kinga ziņojums. Protams, mums nav jābalstās tikai uz klientiem un pieprasījumiem jārēģē. Tad, kad mums kaut ko pieprasa, mums jābūt eh, proaktīviem. Uh, un jāsniedz savs viedoklis arī tad, ja mēs nepiekrītam kādai no politikas jums attīstībām. Un jāizskatās, jāskatās arī tālāk nākotnē, lai uh, eh, saulēcīgi paredzētu riskus, ar ko mums uh, jāsaskars, un kur politiķiem, tātad šīm institūcijām, nākotnē kaut kas būs jādara, lai aizsargātu pilsoņus. Tāpat arī vairāk jāstrādā pie izmaksu analīzes, pie, pie uh, ekonomiskās efektivitātes analīzes, domājot par politikas jomu attīstību. Nu, lūk, un balstoties uz šiem te uh, pamata principiem mēs nācām klajā ar jaunu visi tātad vīzijas formulējumu, tās līdz šim nebija. Aprīt, tātad aptājām vairumu no saviem uh, klientiem un vairumu no viņiem patīk. Tātad mūsu vīzija ir tāda. Kļūt par uzticamu um, konsultantu politiķiem, lai tātad viņi pieņemot lēmumus, uh, kas saistās ar uh, mūsu pilsoņu nākotni, uh, viņi to darītu balstoties uz starptautiski aprabētiem pētījumiem. Apmēram tā. Uh, Tātad eh, rūpīgi izvēlamies šo tekstu, konsultējāmies ar eh, dalībvalstīm, ar mūsu eh, centra valdi, ar zinātniekiem, un visi uzskatīja, ka tieši šis vīzijas apraksts eleganti formulē to līdzsvaru, kurā mums jādarbojas. Kā tad mēs nodrošināsim tātad šīs te politikas izsvēršanu? Ciešāk strādāsim attiecīgiem komisijas ģenerāldirektātiem jau no paša darba sākuma. Nu jā, varbūt šī tēze nav gluži noslīpēta un nav īsti skaidrs, ka bieži vien, ko tad politiķi vēlas, tāpēc jau no pašu sākumu mums jāvēlēt vairāk laika darbiem partneriem, lai būtu skatījā par to, kas, kas ir kas. Tālāk ir nepieciešams izstrādāt dažādas uh, politikas opcijas, alternatīvas un no zinātniskā viedokļa ASV plus un mīnus. Un Mēs uh, zinām, ka uh, no, tad, uh, eh, zinātnē raugoties, ka bieži vien šā, tā pietrūkst. Iesevišķi ir runa par sociālo-ekonomisko kompetenci, par mikro un makroekonomiskiem aspektiem. Jāstiprina modelēšanas uh, kapacitāte, iesevišķi to pieprasa uh, lauksansības cenāla direktorāts un arī citi klienti, kas saka, kas saka esiet tik mīļi, veiciet modelēšanu transporta jomā, vīdes jomā. Uh, klimats pārmaiņu jomā, tā tad prasīs pēc dažādām mo modelā, simulācijām, modelācijām ir, ir ļoti liels, un mēs mēģināsim to arī ievērot. Kā tad mēs definējam stratēģiju? Ir daudz dokumentu, kur runa par šiem lielajiem 21. gadsimta izaicinājumiem. Minēšu tikai dažus, saraksts nav izsmeļams, izsmeļošs, respektīvi. Uh, atkarībā no tā, ar ko es konsultēsies eh, šajās rakstā būs atšķirības, un daudz no šiem punktiem, kas ir uzskaitīti, no šiem būs visur citu, tātad pasaules ekonomika, eh, atlapšana no krīzes, globālā sasilšana, enerģētikas izaicinājumi tā tālāk. Tad visi tie šie lielie izaicinājumi. Nu, un tad izjūt no tiem, un, protams, mūsu organizācijas eh, kapacitāte ir ierobežota. Visu mēs paveikt nevaram, ne, nu, kādu pundarīši arī nesam, bet, bet nu, pat tāda vismēr organizācija kā mūsu ēties galā ar visu. Nu, tad to, nu, tie, to esam izsādājuši piecas kritērijas, svarīgākos kritērijas, un, un mēs sākām, ka mēs uh, fokusēsimies tikai uz tiem izaicinājumiem, kur ir Eiropas Savienības un globālā dimensija. Un kā es atbalstu 2020 iniciatīvas, kā arī citus svarīgākos mūsu klientu mēķus. Un tāpat arī jāskatās, vai ir tiešām mūs, šī kritiskā masa un kompetence šajā jomā mūsu rīcībā un vai mēs varam realistiski tiešām um, nu, tuvākā laikā attīstīt šo kompetenci vai, vai iegūt papildus resursus. Ja, tātad. Nu, ja ne, tad, protams, starpībā citām dalību valstīm to var darīt. Nu, ja ne, tad mēs šo darbu vienkārši atstājam citām pētniecības organizācijām, kas arī darbojas Eiropas Savienībā vai citur. Nu, lūk, izgājām cauri visam šim procesam un nācām klajā, nu, pamatā tad ar. Ar šīm te kopējā pētniecības centra tematiskajām jomām. Tā mēs viņus saucam. Thematic areas. Un, nu, būtībā te ir runa par, par divām svarīgākajām jomām. Pirmkārt, ilgspējīga izaugsme un attīstība, un otrkārt, drošība, droš, drošības aspekti. Un šeit pa kreisē jūs neredzēt nolasījuši, tātad jaunās tematiskās jomas ir ceļā uz atklātu un konkrētspējīgu ekonomiku, tas ir viens aspekts, viena tēma. Un te runa par to, ka mums vajadzētu apvienot savas ekonomiskās kompetences tam, lai atrisinātu svarīgākos izaicinājumus šajā jomā, un kā arī lai veiktu politisk, politikas analīzes dažādās jomās. Otra tematiskā joma būs attī, tātad zem izmēšu sabiedrības attīstība, sabiedrības brīvā no CO2. Trešā tātad dabas resursu ilgspējīgs menedžments, ilgspējīga pārvaldība. Tas, lūk, ir trīs svarīgākās tematiskās jomas šeit, un šajās jomās mums ir liela ekspertīze. Kas attiec uz drošības aspektiem? Pirmkārt, kodoldrošība, protams, ir svarīgākais aspekts, pārtikas un patērētāja preču drošība, krīzes menedžments un kā tāds horizontāls dabas jautājums. Tā nav tematiska joma, strikt izsakoties, ir tad referents atsaucas materiāli un, un, un mērījumi, tad tie tie instrumenti, jo sevišķi biotehnoloģijās, ģeniskā testēš, testēšanā un citur, tur mums ir iespēja nodrošināt atbilstošu tehnisko atbalstu. Nu, un varbūt es biju grasījies eh, detalizētāk aprakstīt šīs tematiskās jomas, nu, varbūt es to tagad nelasīšu visu. Man gan te ir apraksts, ko mēs katrā no tematiskajām jomām grasāmies darīt, bet tiešām varbūt šobrīd visās detaļās un niansēs neiedzināšos. Ja jūs vēlaties, protams, jūs varat uzdot jautājumus. Bet uh, vairumā tātad uh, šīs tematiskās jomas atbalsta Eiropas 2020 svarīgākās iniciatīvas. Uh, Bet, nu, esam izcēluši arī Digi Sanko, piemēram, Digi ČLS un tātad aspektus atsevišķi, sevišķi, kas saistās ar drošību un patērētāju aizsardzību šajās jomās ir varbūt tāds specifisks lietas. Nu, tad tālāk, kā tad mēs grasāmies uh, realizēt šo stratēģiju? Mēs uh, plānojam sadarbot, sadarboties ar vairāk ģenerāldirektorātiem vienlaikus. To mēs esam sapratuši, ka mums tiešām nepieciešams uh, izvērst sadarbību ar vairāk ģenerāldirektorātiem, nu, sacīsim, klimata pārmaiņas. Nu, šis jautājums atrodas daudz komisijas ģenerāldirektorāta pārziņā, un tādēļ ne tikai savā organizācijā, bet arī sadarbībā ar klientiem mēs uh, esam ņēmuši vērā to, ka šīs, šai sadarbībai jānodrošina kontinuitāte, jānodrošina labāka. Uh, darba integrācijas sadarbībā ar, ar komisiju un citiem mūsu partneriem attiecīgajos organizācijas posmos. Tālāk jau minēja, ka ir eh, jāstiprina un jāorganizē ekonomikas un politikas analīzes kompetences. Tā ir liela joma. Atsevišķās jomās, protams, mēs darbu samazināsim, bet uh, eh, mēs no pamata eh, elementiem šajā stratēģijā bija tāds, ka mēs veicam to darbu, kas mums veicams nepalielinot līdzekļus, bet tiešām cenš, cenšoties uh, efektivizēt darbu un varbūt samazināt centienus citās jomās, kur varbūt tas nav tik aktuāli. Jau minēju, ka modelēšanas joma ir viena no tām, ir dažā, dažādas modelēšanas platformas, kas ir mūsu rīcībā, tās mēs stiprināsim. Un tāpat arī vairāk darba veltīsim prognozēšanai. Tātad būs šāda atsevišķā funkcija mūsu, mūsu centrā. Mēs aicināsim aktīvi piedalīties ģenerāldirektorāta pārstāstīt parlamentāriešus, piedalīties uh, dažādos semināros, uh, citās aktivitātēs, kuras mēs organizēsim, lai, lai mēģinātu, teiksim, procesē, kas mums tagad sintētiskajā bioloģijā, piemēram, ģenētikas jomā, piemēram. Iespējams, kādi jauni riski, kurus būtu nepieciešams identificēt jau tagad, agrīnajās stadijās, un līdz ar to saulēcīgi sākt jau kaut ko darīt, lai gūtu papildus informāciju par mūsu priekšā nākotnēsošiem riskiem un briesmām. Attiecīgi, saulēcīgi tos varētu arī atrasināt un novērst. Uh, Protams, mēs mēģināsim, turpināsim tiekties uz zinātnisko ekscelenci, tāpēc esmu aicinājuši komisijai mums dot eh, lielāku elastību, lai mēs varam tiešām sabērvēt eh, labākos pasaules speciālistus, zinātniekus, lai mūsu rīcībā ir nepieciešamā elastība mūsu verbēšanas eh, politikā un procesā. Nu, skaidrs arī, ka nepieciešams atbilstošs pārvaldības process, menedžmenta process, kas nodrošina um, ekonomiskā veidokļa efektīvu menedžmentu mūsu izvēlētajās svarīgāk, svarīgākajās tematiskajās jomās. Nu, vai, vai, vairākas uh, stratēģijas uh, elementi iekšējā, iekšējā tātad dimensijā. Liels uzsvers liekts uz apmācību, tātad uz cilvēku resursiem. Ja modernās zinātnes un pētniecības iestādes vēlas palikt modernas un, un, un arī izcils, nu tad jātīstās ir ātri, elastīgi, un tādēļ saulēcīgi jā, jāinvestē cilvēku resursos, apmācībā, un jābērvē jauni darbinieki, tad ir jaunas kompetences. Nu, sadaļā pīplēns skills šeit jūs redzat, tas viss aprakstīt. Tālāk, infrastruktūra un iekārtas, nākamais elements – to es arī pieminēju, mēs izmantojam savu budžetu investīcijām infrastruktūrā. Un pagājušos gados naudiņas nav bijis pietiekami daudz, varbūt, un daudz mūsu rīcībā esošās ēkas ir celts jau 60. gados, un pirms trīs gadiem mēs sākām investīciju plānu projektu, 60 miljonus eiro, mēs investējam jaunās ēkās, jaunās laboratorijās, un ar gandarījumu varu jums ziņot, ka parlaments pirms mēneša mums devis zaļo gaismu kādam uh, kādai ļoti nopietnai investīcijai vienam no mūsu poligoniem. ICT infrastruktūra, informācija un komunikācija tehnoloģija infrastruktūra, tātad tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsdienu e, aspekts, protams, lai moderni zinātniskie institūti nevar pastāvēt bez e, modernām IKT infrastruktūrām, jo sevišķi runa par internetu kapacitāti. Tālāk kvalitātes menedžments, to es arī jau īsti pieminēju. Mēs vēlamies būt organizācija, kurām um, ļauj ārējām iestādēm pārliecināties, ārējām auditam pārliecināties, ka kvalitātes līmeņi mums visaugstākā līmenī. Tāpēc mēs uh, uzskatām, ka tā labākā reputācija, ko mēs esam iegūs, labākais, uh, labākais atzinums ir mūsu klientiem, ka viņi zinās, ka mēs tiešām strādājam augstā līmenī. Tālāk eh, zināšana pārvaldības sistēma, knowledge management sistēma. Daudzas zinātniskās organizācijas nedēļ pietiekami daudz šajā jomā. Viņi zaudēja kompetentos cilvēkus un savas apzināšanas tie sev aiznes līdzi. Ja sevišķi tādiem mums ir eh, kāda trūkuma, kādas eh, izgāšanās, atcīm eksperimentos, tad par to ļoti bieži trūkst eh, zināšanu. Tāpēc esam uzsākuši šo sistēmu, iekšējā zināšanu menedžmenta sistēmu, izstrādājam instruments, ar kuru palīdzību varētu saglabāt zināšanas organizācija organizācijas labā. Tālāk par stratēģijas ārējo dimensiju, kas ir nemazāk svarīga. Eiropas uh, zinātnisko pētījumu telpa. Tā ir svarīgākā institīva šeit. Šeit mēs turpināsim sadarbību ar svarīgākajām organizācijām un kolēģiem dalību valstīs. Prioritāte šeit, šeit būs paplašināšanās un integrācija Eiropas Savienībā un ap to. Šai ziņā mums ir ļoti laba reputācija jaunajās dalību valstīs, arī kandidātu valstīs. Esam daudz palīdzējuši tām panākt to, ka viņi pašmāju likumdošanā, kas saistās ar zinātnē, tiek pārņemta kī komunitēra mobilitāti un apmācību. To sekmēsim arī pieeja zinātniskai infrastruktūrai. Nu, nelasīšu visu, kas te minēts šajā slēdā detalizēti. Paši varat redzēt. Vēl turpmāk par ārējo dimensiju. Protams, mēs eh, atbalstīsim mūsu komisāru, iemācīju komisāru liel, svarīgākās prioritātes. Mums ir institūti, labas komandas, kas eh, arī piedalās eh, komisāras darba grupā. Mēs vēlamies stiprināt inovāciju darbu kārtību un eh, tā saukt to arī zinātnes lomu ekonomikā. Tālāk par parlamentu. Nevajadzētu aizmirst, kuras es ir ierasais parlamentā, vajadzētu, protams, sagādināt, ka parlaments ir mums būtisks partneris. Un šeit mēs, eh, protams, mēģinam arī sniegt jums plašu informāciju pastāvīgi ar to, kur, kā mēs attīstamies, kur mēs ejam, kādas ir svarīgākās aktivitātes, ko, ko mēs veicam. Mēs reaģējam uz parlamenta aicinājumiem un pieprasījumiem, jo pēc jūsu lūgu mēs esam veikuši vairākus uh, pētījumus. Sto iniciatīvā mēs piedalāmies. Tāpat mums ir darba grupa, ESTA. Tātad tas ir instruments, ar kur palīdzību mēs dodam informāciju jums. Nu, no kuras palīdzību parlaments ir iesniegt pieprasījumus vai lūgumus mums, lai mēs tos pēc tam varētu ņemt vērā un realizēt. Un, protams, mēs vēlētos arī pēc iespējas biežāk jūs apmeklēt, mēģinam uzturēt tiešos kontaktus ar jums. Tā, protams, ir labākā, drošākā garantija, ka mēs varam kalpot arī jūsu interesēm. Nu, un visbeidzot. Pirms es labprāt uzklausu jūsu jautājumus, vēlos vēl arī aicināt jūs šodien, ja jūs vēl to nesniedzat, tad atgādināšu, ka šodien mēs atklājam šeit parlamentā izstādi. 1630 notiks eh, šīs izstādes atklāšana. Tajā piedalīsies arī Gēgena Gvinas kundze, komisāri, kā arī Daina Valisas kundze, tātad prezidenta eh, parlamenta priekšsētāja vietniece. Visi esat laipni aicināti ierasties uz šo atklāšanu, tur būs arī mm, daudzi augstrāngas zinātnieki un arī institūta vadītāji, un tā būs lieliski iespējams uzsimt arī personiskus kontaktus ar šiem cilvēkiem un detalizētāk uzzināt, ko mēs darām dažādās jomās. Paldies! Dank. Liels paldies! Ir trīs runātāji. Korēļa de Campos, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o professor Schenk. Paldies, priekšsādētāji. Vēlos pateikties um, runātājiem šī jau, manuprāt, trešā vai pat ceturtā reize, kopš vismaz es personiski dzirdu viņu uzstāšanos. Un mm, liels paldies! Es tiešām arī jūtu nu, pēc viņa priekšlasījumiem, ka tiek pastāvīgi strādāts pie tā, lai, lai, lai precizētu, noslīpētu idejas un, un darba metodas. Un, mm, un redzu, ka jūsu darbs arī balstīts uz konsultāciju procesu. Un salīdzinājumā ar iepriekšējā prezentācijā es redzu, ka jūs esat panākuši tiešām lielu labu izrāvienu. Arī es esmu strādājis šajā darba grupā, tātad eh, sadarbības darba grupā starp parlamentu un, un kopējiem pētniecības centriem, un eh, tāpēc eh, man ir arī gandarījums dzirdēt to visu, ko jūs izklāstījāt savā prezentācijā. Jūs arī sīki paskaidrojāt, kādā veidā šie dokumenti ir izstrādāti. Dokumenti pilnvērsti arī mūsu rīcībā, par ko es paldies. Jāsaka, ka Mēs pēc jūsu apraksta redzam, ka jums ir skaidrs, eh, skaidra vīzijas izmaiņa. Un tad iepriekšējā vīzijas aprakstā centrā bija klients. Vairāk bija runāts par tehnisko atbalstu Eiropas eh, politikas procesu izstrādē. Bet tā ir situācija nedaudz mainījusies, jāņem vērā institucionālās izmaiņas, un jaunajā vīzijā šis, vīzijā šis process ir eh, nedaudz politizētāks. Jūs centrs ir tātad uh, savā darbā vairāk koncentrējas uz palīdzību jaunu politikas jomu izstrādāšanu. Jūs iepazīstināt mūs ar iniciatīvām iekšpolitikas, gan ārpolitikas jomās. Jūs atsījāt, ka Kinga kungs, profesors Kings uh, rekomendācijas iz, ir laidz klajā. Jūs mēģināt to visu ņemt vērā. ir nepieciešams nodrošināt, lai pētniecības centrs nebūtu izolēts. Jūs sacījāt, ka jūs izvērsīsiet sadarbību ar vairākiem ģenerāldirektorātiem vienlaikus, ka tāpat arī jūs runājāt par zināšanu, uzglabāšanu, pārvaldību. Protams, ir zināmas problēmas, kuras vēl jāatrisina, bet uh, ir nepieciešams efektīvas politiskas konsultācijas, lai nodrošinātu to, ka šī vīzija ir plaša un arī realistiska. Un runājot par realistiskumu, ir jākoncentrējas uz tādu šauru jomu loku. Nevienmēr, protams, var efektīvi iesaistīties politikas jomu pieņemšanā, jums nav par zinātniekiem, un sevišķi tādu, ja runa par jomām, kur um, kopējiem pētniecību centram nav pietiekami liels pieredzes vai, vai zinātniskās kapacitātes. Un runāju par jūsu stratēģijas lielākiem kopšanas akmeņiem. Man šķiet, būtu vēlreiz jāpārdomā jūs definētie mērķi. Vai esat padomājuši par konkrētiem indikatoriem, kvantificējumiem indikatoriem mērķu sasniegšanai, tāpat arī vai tam ir pieskaļots, pieskaļots grafiks? Kā jūs prasāties izmērīt to, cik lielā mērā jūs realizējat un izpildījat savus mērķus? kā es grasāties izvērtēt šīs, šīs lietas. Protams, šim izvērtēšanas procesam jāšķirās no tā, kāds tiek darīts valsts iestādēs un pat labam sacīsim dalību valstīs. Nu, varbūt būtu vēl pārāk, ja jums nav klajā ar visu, visu to, bet, bet es katrā ziņā gribēju uzzināt, vai tas uh, ir plānots un, un um, vai tuvākā laikā kaut kas tāds notiks. Tālāk runājot par cilvēku resursiem. Nu, man šķiet šeit jūs mēģināt diezgan tāds izplūdes. No vienas puses jūs uzsvarjat, ka ir nepieciešams um, uzlabot darbinieku vervēšanas procedūru elastību. Tā tas ir, bet uh, no otras puses mēs arī zinām, ka atsevišķās nu, institūcijās ir saistīts rokas. 85% naudas jums nāk no Eiropas Savienības. Nu, viņas ar to var nomest pie, pie tādas sarežģītas situācijas. Varbūt, ka nepieciešama lielāka konkurence. Kā šo elastību, ko es pieminētu, jūs varētu uzlabot šajā kontekstā, ka lielākā daļa, lauvas daļa no jūsu tātad darbiniekiem ir, ir eh, pastāvīgā darbinieka, viņiem ir pastāvīgs kontrakts, kuriem laba alga, varbūt viņa, viņa dzīve ir pat pārāk laba, sacīsim, varbūt kaut kā jāsakmē šī konkurence. Bet nav runa, protams, tikai par finansējumu. Es ceru, ka jaunā misijas eh, aprakstā būtu vairāk runa par šiem aspektiem. Es sešu par ārējo finansējumu. Jā, jūs pieminējāt, ka 15% nāk no ārējiem avotiem. Varbūt jābūt tālāk par to. Jūs neminējāt, vai jums ir tātad padomā šo mēķi padarīt nedaudz ambiciozāku vai varbūt jūs apmierina pastāvošais status quo. Un jūs vēlaties saglabāt savu komfortablo dzīvesveidu. Jūs pastīsties, kas notiek valsts laboratorijās ārpus Eiropas. Vairumā no, no tām privātais līdzfinansējums ir daudz augstāks nekā 15%. Un, protams, šis laboratorijas smagi strādā pie tā, lai panāktu šo papildus finansējumu. Varbūt arī jums tas būtu jādara. Un tad vēl jautājums par konsekvenci un saskaņotību, kā jūs identificējat prioritārās jomas. Ilgspējīga attīstība un atti, tātad makroekonomiskās politikas attīstība, struktūrālās reformas, zem izmeša industrija, dabas resursu pārvaldība. Otrs, otrs pīlārs, tā sacīt, jūsu prezentācijā bija drošības aspekti. Kododrošība ir pirmais drošības aspekts, ko jūs izcēlāt, bet runājot par budžetu, kā budžets sadalās šīm aktivitātēm, vismaz ilgtermiņā, nu, pārtiks drošība, te jūs samazināt 12 par, par 12%, bet 22% uh, saglabājas uh, um, kodola jautājumiem. Un tāpat no. Nu, 14 uz 11 procentiem samazinās drošība un krīzes menedžments. Nu jā, bet es saprotu to visu, bet diez vai tas atbilst jūsu, jūsu mēķim ilgtermiņā tomēr, ne? Un nu, vēlreiz jums paldies par jūsu skaidro prezentāciju, par jūsu jauno vīziju, kas tiešām ir jauna. Paldies! E, e, Enču. Enču, lūdzu. Enču. Uh, Liels paldies Šenkel kungam par viņu prezentāciju. Mēs, protams, novērtējam viņa pētniecības centra darbību. Tas nozīmē zinātnisku un tehnisku atbalstu. Īpaši mums, kuriem ir jāveido Eiropas pētniecības politika. Es saprotu, ka jūsu centrs, centram ir plašs un arsenāls, un tādējādi jūs varat panākt pozitīvos rezultātus, par ko ziņojāt. Mans jautājums. Kā jūs lūkojaties uz nepieciešamību izveidot infrastruktūras jaunajās dalību valstīs? Infrastruktūra šajās valstīs tās vienkārši trūkst, un tādēļ šīm valstīm ir grūtības izmantot attiecīgo struktūru fondus pētniecības mērķiem. Kāds konkrēts priekšlikums jūs varētu izteikt komisijai, lai varētu palīdzēt šīm dalību valstīm, lai tās var uzlabot savu infrastruktūru? Paldies! Lamberts kundze. Liels paldies, saka Lambert kungs. Šegalkungs, jūs saprotat franču valodu? Franču vai angļu, kādā lai es runāju? Nu, tad turpināšu angļu valodā. Jā, yeah, tas network, jā. Yeah. Uh, the, uh, thematic... Par jūsu prezentāciju par tematiskajām jomām, uz kurām jūs koncentrēties. Es domāju, labi koncentrēties uz kaut ko tās jūs tiesības otrkārt. Jūs protams, pakļauties jautājumu, kāpēc tādi akcenti, kāpēc ne citi ir izraudīti. Jūs kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem minējat uh, sabiedrību, kas noveco tematiskajās jomās, es to neredzu. Vienīgā joma, kurā veselība parādās, ir uh, pārtiks joma. Protams, jā, tas arī svarīgi, bet runājot par sabiedrību ilgspējība novecošana ir būtis jautājums, ko jūs dariet šajā sakarā, un es gribētu izteikt komentāru par atvērtu un konkurentspējīgu ekonomiku, tautsamniecību. Tematiskās jums nosaukšana vien jau ir politiski izvēle. Atsāk jautājums, ko es gribētu uzdot, ir, e, ko jūs, e, uz ko jūs tiecties, lai tautsamniecība augtu vai e, būtu izaugums tātad vai labklājības līmeni saglabātu. Un tad, ja jūs gribat uh, risin, zinātnes risinājums piedāvāt Eiropas politikas veidotājiem runājot par sociālo uh, viengabalainību vai labklājības līmeni, tas ir varbūt tāds uh, uh, labāks uh, pieejams nekā runājot, runāt par atvērtu un konkrēt spējīgu tautsaimniecību. Kas ir atvērts un konkrēt spējīgas tautsaimniecības mērķis? Mēs gribam E, tas nav pašmērķis. Labi, protams, mēs gribam būt konkrēti spējiem, bet mērķis tomēr ir cits. Un tad vispārīgāks jautājums. Parlamentā kopš es kļuvu par deputātu saskaros ar kaut ko tādu īpaši, ja es e, runāju ar komisiju vai Eiropas centrālo banku, piemēram, tātad ne ievēlētajām iestādēm ir tāda dominējošā um, doma, valdošā doma, bet jums taču vajadzēja būt neatkarīgiem no šādas valdošās domas. Jums ir zinātniska objektīva pieeja, kā uz to jātiec eh, risinājumiem, daudz skaitlī tie, uz to jums vajadzētu um, tiekties. Tātad es gribētu jums jautāt, ko jūs, kā kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektors, dariet, lai nodrošinātu, ka. Mm, jūsu darbinieki būtu no dažādiem, dažādiem domāšanas skolām, tā sakot, tautsaimniecība. Jā, mēs 21. gadsimtā ekonomikas modelis tiks noteikts no tā, ka mēs tagad apzināmies, uh, planēta resursu ierobežotība, klimāts resursu ierobežotība, tās ir jums, uz kurām jūs koncentrēties, bet e, tad, tad te ir vajadzīga cita domāšana, es tā gribētu teikt, un ir ļoti maz universitāšu vai mācības iestāžu, kas e, cilvēkiem māca šādi domāt, ko jūs dariet, lai šādus cilvēkus Eh, uzņemt darbā. Es nesaku, ka visiem jābūt zaļiem, bet mums ir jābūt daudzveidīgiem. Un tad runāt par enerģētiku. Jūs esiet no kodola eh, enerģijas jomas, protams, es runāju pareizo cilvēku, ja mēs, ja mums ir jāizskata energopolitikas risinājumi, protams, jūs ziniet, ka kodolenerģijas debatas daudzi eh, cilvēki raksturoja kā tādas ļoti ideoloģizētas, nevis uh, objektīvas. Uh, Un zaļie, zinām, mērā nav bijuši imūni pret to, bet es gribētu sacīt, ka tie, kas runā eh, par labu nukleārai eh, kodola enerģijai, arī nav imūni pret to. Tātad debatē jābalst uz uh, faktiem. Uh, atkritumu pārvaldība, ilgspējība, piegāžu ilgspējība un tā tālāk. Uh, šie eksperti uh, Ja tie visi ir no uh, kodola rūpniecības, jūs varbūt sacīsiet, jā, tad te ir zinām uh, subjektivitāte, bet mums ir vajadzīga tomēr objektivitāte, vismaz uz to mums būtu jātiec. Un secinājumos gribu sacīt, ka tieši tikai ar objektivitāti mēs varam rehabilitēt politiku iedzīvotāju acīs, pilsoņu acīs, ja pilsoņiem piedāvā jau gatavs risinājums un uh, un tad politiski eh, lēmumi ir jāizdara eh, viena partija aizstāvēs to, otru to, tomēr abi eh, balstīsies tiem pašiem faktiem, es domāju, tas galvenais. Paldies! Paldies, un tagad Odī kungs. Paldies, priekšsēžu kungs! Paldies, ģenerāldirektoru kungs, ka esat atkal atnākuši šeit. Uh, Eh, debatēt ar Eiropas parlamentu deputātiem. Protams, mums tagad ir plašāks pilnvars, eh, pateicoties Lisabonas līgumam, tas būs nozīmīgi. Tāpēc gribētu jums jautāt, vai jūs varētu vēlreiz paskaidrot, kā jūs organizējiet uh, eh, kopīgā pētniecības centra pārvaldība, vai tas ir eh, valdība uh, eh, ziņā, starp valdības ziņā, vai uh, tā ir kopienas iestāde. Jums uh, ir uh, valda vai pārdoma, ko Čengs Alpins vada. Kā jūs tātad šo pārvaldību organizējat? Jūs izsakiet priešlikumu, tad, tad jums kā ģenerāla direktoram ir zināms pilnvars, bet kam ir politiskā vara komisāram, eh, eh, padomēji, jūsu ejai padomēji tātad, vai, vai, vald, eh, vai tā ir Eiropadoma vai parlaments? Un ko jūs domājat par 2013. 2020. gada finanšu perspektīvu, kas arī tiek ņemt vērā vērā, taču jāņem vērā vismaz. Un ja mēs tagad tiecamies uz politisko konsensu, tad eh, mums ir vajadzīgs arī zināms sabiedrības atbalsts. Eh, runājot par pētniecības eiropeizāciju. Mēs uzdevām komisijai komisāram jautājumu uzklausīšanā, vai tam varētu kopienas resursus atlicināt. Tātad, vai būs uh, uh kaut kāds kopienas nodoklis, uh, uh, pētniecības nodoklis? Kā jūs tieksieties uz to, lai pētniecība eiropezētu? Paldies, un tagad pēdējais, pēdējā Orera Madurela. Paldies, priekšsēdi. Pavisam īsts gribētu pateikties ģenerāla direktoram Šenkel kungam savas grupas vārdā. Paldies, ka jūs stādījāt priekšā kopīgā pētniecības centra ģen, eh, stratēģija eh, laika posmu no 2010. līdz 2020. gadam. Mūsuprāt, tā ir realistiska, tā nosprauž centra mērķus un jūsu darba programmu. Tātad darbs ir būtisks, un šīs komitejas deputātiem nesen bija iespēja pašiem apmeklēt Sevijas pilsētu Spānijas prezidentūras laikā un apmeklēt jūsu centru. Daži e, komentāri saskaņā ar kolēģi de Kampos sacīto. E, Mm, lieta, pa ko mēs joprojām esam nobežījušies. Mums ir informācija par jūsu darbu. Bet vai tā ir pietiekoša? Vai šī informācija pietiekoši plaši ir pieejama par jūsu darbu? Šenkelkungs, mēs uzskatām, ka kopīgā pētniecības centra darbs nav pietiekoši plaši zināms. Jūsu ziņojums, jūsu darbs, tas ir ļoti augsta uh, līmeņa darbs, nav pietiekoši plaši publicēts, un jūsu darbs vispār nav pietiekoši plaši zināms. Nu, tas tāds varbūt vairāk komentārs nekā jautājums. Paldies, priekšsēd. Paldies. Kolēģi Lamberts, jautājums man tomēr pamudināja arī uzdot jautājumu no savas puses. Un bija runa par līdzsvarotību. Viņš par to runāja ekonomikas tautsēmniecības kontekstā, un jūs arī runā, e, pētiet par klimata izmaiņām, CO2 emisijām, vai jūs arī tātad ņemiet vērā tādu zinātnieku viedoklis, kas nav saskaņā ar uh, val, valdošiem uzskat, uzskatiem Tās jau bija Lamberts kunga jautājums. Mm, tas tad būtu jātiecina, ja vispār, uz, laikam, uz visām jomām, vai ne? Jā, paldies. Paldies. Es gribētu pateikties sākumā par visiem pozitīviem un atbalstošiem komentāriem. Uh, par tiem es esmu ļoti pateicīgs un savas organizācijas vārdā, darbinieku vārdā, kas arī šeit klausās, tie to noteikti labprāt dzirdēja. Daži jautājumi komentāri skanēja, kur Erda Kampas kungs pieminēja indikātorus, kā novērtēt mūsu organizācijas veikumu. Es skaidru un gaiši gribētu atzīt, ka eh, zinātnisko darbu vērtēt, tas ir iespējams ar, ar, ar uh, dažādiem indeksiem, ar, ar, ar, uh, ar ekspertu novērtējumu un tā tālāk, bet tie visi ir tikai indikātori. Precīzi, taksim, to noteikti izmērīt nevar. Tas viss varbūt vienmēr tikai indikatīvi, bet ko mēs varam darīt, un tāds arī ir bijis izaicinājums, ko es devu saviem darbiniekiem, ir mēs varam domāt par to, Tātad kādu uh, konkrētu uh, atbalstu mēs dodam politiķiem viņa lēmu pieņemšanai, kādas, cik nodrīgas padomas tātad tehniskie pielikumi, e, cik bieži mēs tiekam citāti un tā tālāk, bet ja mēs e, esam kopienas parauga laboratorija un e, ja mums visā kopienā ir viena metoda, lai ģenētiski modificēts organisms konstatētu, ar to nepietiek. Uh, bet visā Eiropā tātad panākt vienošanos par metodi, kas ir pārbaudīta un tā tālāk, un lai tas tā tiek pareizi piemetrot, nu, mēs to darām daudzās jomās, bet mēs neesam vēl atraduši e, e, pareizo veidu, kā to, e, jā, izmērīt. Mēs tiecamies uz to, mēs esam atvērti jūsu padomiem, kā to panākt, bet, nu, tādu perfektu risinājumu neesam atraduši. Runājot par elastību Es ceru, ka nepārpratāt mani, varbūt arī es mazliet neskaidri izteicos. Es netiecos uz negatīvu fleks, e, elastību e, at, e, darbinieku uzņemšanā, atlasē. Es vēlētos, lai komisija mums dod iespēju uzņemt darbā tos cilvēkus, kas mums ir vajadzīgi kā eksperti, lai savu darbu paveiktu. Un situācija uzlabojusies. Uh, E, salīdzinot ar to, kas bija pirms diviem gadiem. EPSA, so, kas e, veic šo uzņemšanu darbā, pieņemšanu darbā, ir e, pēc zinātniskiem kritērijiem, nevis projekta menedžera kritērijiem. Tagad mēs varam sākt atvērts konkurss sarīkot, šie cilvēki tiks kā ierēģi, bet ar zinātniski, pēc zinātniskiem kvalitātes kritērijiem. Uh, E, pieņemti darbā, lai mēs tiešām varētu pieņemt e, darbā tādus cilvēkus, kas ir eksperti, zinātniski eksperti. Tātad mēs netiecamies uz negatīvu elstību, bet uz procesu, kas e, ņem vērā mūsu specifiku un ļauj mums pieņemt uh, tos eksperts darbā, kur mums ir vajadzīgi. Jūs pieminējāt tātad 15% uh, uh, šo ienākumu jautājumu, kad es pirms pieciem gadiem runāju par to ar uh, parlamentu, gatavojoties piektajai pamatprogrammai, bija dalībvalsts, kas 30% pieprasīja, uh, eh, tātad eh, es teicu, jā, lūdzu, nav problēma, bet tad lūdzu izmainiet mūsu misiju. Neprasiet mums dot neatkarīgu atbalstu politiķiem, bet tāpat laikā pelnīt ķīmijas rūpniecība, ja es būtu sacījis, attiecībā uz rīču likumdošanu, mēs uh, sniegsim tos datus, kurus jūs vēlties, tāda informācija tikai, nu, man ir vajadzīga naudiņa. Vai jūs nevarat man divus miljonus eh, samaksāt par man pētījumu? man ir jā, savs budžets jāatpelna 30% apjomā attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem un tā tālāk. Es jums varu sacīt, nav tādas politikas atbalsta organizācijas dalībvalstīs, kuras tiešām ir, kurai tiešām, kurai vispār ir jāpelna, jāatpelna daļa savu izmaksas. Lūdzu, uh, nepārprotiet mani, es negribu uh, Eh, argumentēt, ka mums nevajag vispār ienākums. Tas ir eh, tāds labs rādītājs. Ja mēs, ja mūsu darbs tiek novērtēts, mūsu kompetence tiek novērtēta un mums nav eh, konflikt, interešu konflikts, tad tas ir kārtībā. Un komisārs Patočniks pret dažām dalību valstīm sacīja, ka ne, jūs nevar būt politikas, neitrāls uh, politikas padom, uh, uh objektīvi un tajā pat laikā uh, arī um, uh, prasīt, lai mēs atpelnītu tātad savus izdevumus uh, pārāk lielā apjomā. Tas tomēr ir interešu konflikts. Tātad es vienkārši paskaidroju, kāpēc mēs šos 50% kā saprātīgu uh, procentu pieņēmam ņemot vērā mūsu īpašo misiju. Enčukungs. Infrastruktūra jaunajās dalībvalstīs mēs nevaram tās finansēt no savu budžetu, pat ja mēs to vēlētos, mēs to nevaram. Tās eh, nav mūsu uzdevums. Bet ko mēs esam darījuši? Mēs esam snieguši dažādu veidu atbalstu jaunām dalībvalstīm un tām kas pa tādām vēl varētu kļūt, un esam pievērsuši mūsu uh, eh, Digir Rigio kolēģu uh, uzmanību tam, uh, kur būtu jāinvestē, palīdzot uh, saviem kolēģiem identificēt, uh, kas būtu darāms, lai jauno dalībvalstu un kandidātu valstu infrastruktūru uh, uh, uzlabotu E, reiz viesojos Rumānijā pirms vairākiem gadiem vienā universitātē, un tā kā es redzēju viņa aparatūru, es sacīju, ka es pirms 40 gadiem um, izstrādāju savu diplomu darbu, man bija labāki elektro uh, e, aparatūra manā rīcībā nekā viņiem šodien. Tātad piekrīt, ka infrastruktūra pie tā jāstrādā. Es tikai varu atbalstīt, uh, mudināt kolēģis komisijā to darīt. Lamberts kungs, jums taisnība. Uh, Attiecībā uz sabiedrības novecošanu mēs neesam e, pieņēmuši lēmumu strādāt pie šī jautājuma risināšanu. Jā, tā ir prioritātes izaicinājums, bet mēs nevaram ar visu darīt. E, kāds iemesls, nu, mums nav kompetenci šajā jomā. Jūs redzat, ka mēs e, veselības jomā esam samazinājuši savu pētniecību, jo šeit nav mūsu galvenā kompetences joma, ir labāk eksperti dalībvalstīs. Tādēļ uzskatām, ka mēs nevaram visās jomās eh, veikt pētījums eh, tur, kur eh, citi ir kompetentāki nekā mēs, tur labāk nejaucamies. Tāda par atvērto ekonomiku. Mēs uzskatījām, ka no mūsu puses ir vērts atbalstīt 2020 darba kārtību izaugsmēji un, un darbvietām, bet tas nenozīmē, ka mēs vīdes eh, un sociālos aspektus atstāsim novērtā. Bet lūdzu saprotiet, mēs neesam tie, kas pieņem lēmumus par politiku, un es eh, saviem darbiniekiem vienmēr atgādinu, mums pat nevajadzētu uz to tiekties, un tas man atgādina e, to, ka arī zinātnieki ir cilvēki, mums ir savi viedokļi, savs. E, subjektivitātes, tātad, e, tāpēc mums organizācijā ir ētikas kodeks, e, ka mums, e, pildot savus darba pienākums, ir ļoti jābūt piesardzīgiem, ka mēs nevadāmies pēc savus personīgiem viedokļiem, patikas, nepatikas, bet mums ir tāda, kā kolēģi savstarpējā novērtēšana, lai šo objektivitāti uz to tiektos, uh, Eh, pārbaudot dažādos argumentus eh, jau organizācijas iekšienē. Pirms mēs publicējam ziņojums, mēs eh, paraugāmies, ko saka tie, kas ir par, ko saka tie, kas ir pret, kādi ir fakti, kurus katra puse um, um, piesauc, tātad tas tiek rūpīgi pārbaudīts pat zinātnieku viedokļu atšķirības, jo dažreiz pierādījumi ir maz un ir liela daļa subjektivitātes. Tādēļ mēs tiecamies uz pēc iespējas lielu objektivitāti, kas nevienmēr ir vienkārši, bieži to arī nevar veikt organizācijas vadītājs, jo pēc būtības, pēc uh, man ir sava kompetence, savu, savu um, pieredzi, tieši tā jums ir vajadzīgi uh, daudz dažādu veidu ekspertu, lai uh, mums būtu vislabākais um, visa uh, tātad fundamenta, viss vis, <laughs> pamatīgākais uh, darbs, kāds vien var tikt veikts no mūsu puses. Es esmu ģenerāldirektors, uh, līdz ar to mums ir skaidra atskaitīšanās sistēma, bet komisijas iekšienē, bet dalībvalstu padomi ir konsultatīva iestāde. E, komisija pieņem šo lēmumu pirms 15 gadiem tādu izveidot, un padomes e, pilnvars ir tāds, ka viņiem ir jādod tāda zaļā gaisma visiem komisijas lēmumiem, kas attiec uz kopīgo pētniecības centru. Viņi ir iesaistīti visu uh, e, augstāko vadītāju uh, iecelšanā. Neviens direktors, neviens uh, ģenerāldirektors netiek uh, iecelt samatā bez tā, ka uh, padomas locekļi viņu intervētu un dot viņam pozitīvā ziņa. Tātad tas ir padoms, bet jums ir taisnība, ka mēs esam savā ziņā vienreizēji komisijā, manuprāt, ir tikai divi vai trīs citi ģenerāli direktori, kuriem ir e, tāda pati e, citu iestājuši iesaist šajā procesā. Mūsu ieguldījums Eiropas pētniecības telpā, par to es varētu runāt detalizētāk. E, Es došos uz sevi uh, kopā ar komisāru Gviginkinu rītdien. Uh, tur notiks uh, Eiropas pētniecības um, jomas padomes sanāksmi, kas ir padomu devēja iestādu komisāram, un tieši tas ir arī darba kārtībā svarīgākais punkts, ko mēs varam dot Eiropas kotniecības pētniecības cen, jo uh, zonas izveidē un um, uh, šis ir jautājums, kas ir darba kārtībā, tātad kā izveidot uh, uh, tādas paraugu pētniecības iestādes Eiropas Savienībā. Tieši tas mums arī ir vajadzīgs, lai būtu konkurētspējīgiem pret ASV un citām valstīm, kas ļoti uh, strauji attīstās šobrīd. Madurels kundze, jums bija jautājums par mūsu uh, atpazīstamību, mūsu tēlu sabiedrības acīs. Mēs ļoti labi apzināmies to. Jā, Eiropas komisijā mēs esam labi pazīstami, uh, tur nav problēma, bet dalībvalstīs mēs darām daudz, mēs vairāk informācijas dienas cenšamies sarīkot tie cilvēki, kas mūs uh, pazīsti, ir pētniecības eh, ministrijās, bet reāli tie, kas visvairāk iegūst, ir vīdas ministrija, eh, lauksaimniecības ministrija, tie, kas atbilst mūsu ģenerāla direktorātiem, kuriem eh, mēs kalpojam, tā sakot. Mēs nestrādājam pētniecības ģenerāla direktorātam vai pat mūsu komisāram bieži. Uh, Lielākā daļa mūsu darba rezultāti ir zinātnis tehnisks darbs, kas nāk par labu uh, eh, JLS ģenerāla direktorātam. Um, bieži šo darbu vai citiem ģenerāla direktorātiem, bieži to dalību valstīs varbūt nesaredz, bet uh, Nu, mēs strādājam pie tā, lai savu atpazīstamību vairotu, bet nav daudz tādu, es gribētu arī tomēr teikt, eh, pētniecības centri, kas visā Eiropā ir pazīstami, bet jā, mēs saprotam, ka pie tā jāstrādā. Jūs jautājums, es ceru, ka es atbildi devu, mēs tiešām eh, rūpīgi aplūkojam dažādas viedokļas arī attiecībā uz klimata izmaiņām, ja runa par e, ģeoinženierību, mēs runājam par jaunām idejām, kas parādās, un tieši tāds ir mūsu uzdevums. Mums ir e, jāpārbauda šīs atziņas pēc būtības, ļoti rūpīgi tam jāseko līdz, jāmēģina jau iepriekš paredzēt, kas ir jaunie jautājumi, kas pie apvāršņa parādās. Paldies. Kolēģiem Lambertsam vēl bijis piebildu. Jā. Īsumā. Jā, attiecībā uz skrīningu proti lai nodrošinātu to, ka personiskie viedokļi nestāja tekmē uz rezultātiem, to es saprotu. Bet kā jūs nodrošināt to, ka vērvējot eh, zinātniekus no tik eh, daudzveidīgas pagātnes, sacīsim, eh, ekonomisti, zināt, 90% ekonomikā ir trenēti apmācīti pēc neoklasiskās ekonomiskās skolas modeļa. Un nav mums tikai daudz zinātnieki, kas ir sekojuši citam domām, citām filozofijām, sacīsim. Ko jūs teicat, lai nodrošinātu, ka jūsu izmantotā verbēšanas procedūra ir daudzveidīga un kas nodrošina, ka uz pēt, pētījumiem tātad jūs skatāties no dažādiem skatu leņķiem? Kā jūs to panākat? Nu, mēs faktiski sekojam līdz zinātnieku kvalitātei un pieredzei. Mēs veicam intervijas, pārunas, un nu, es pats tās gan nepiedalos. Uh, nu, ekonomista intervijās katrās jā, nē, jo es nebūtu kompetents izvērtēt viņu prasmes tā teikt, bet katrā ziņā mēs sastādam tādu nu, žūriju, kas ir spēcīgi kompetenti izskatīt zinātniskos pierādījumus, kvalitāti, cilvēku pieredzi. Un tam mēs izmantojam gan pašmāju resursus, bet ja runa par jaunām jomām, kurās mums varbūt pašmāju resursu trūks, un nu, tad mums ir visas iespējas piesaukt un iesaistīt šajā, šajā žūrijā arī citus cilvēkus no ārpuses. Katrā ziņā mēs neskatāmies, kādai partijai piedara cilvēku vai tam līdzīgi. Mums vienīgie kritēriji ir, ir eh, zinās, kāds ekscelences principi, kas ir pierādīti, apstiprināti, ka cilvēkam ir pieredze attiecīgajā jomā un nepieciešamā kompetence, kas, kas ir vajadzīga mums konkursu uz eh, šo amatu. Nu, lūk, nu daram, ko, ko varam, nu, laikam, neko vairāk es arī piebilst šajā sakarā. Nevar es ceru, ka tas dod atbildes uz jautājumu. Liels paldies! Šenkel kungam, ģenerāldirektoram. Paldies par šo debatu. Kolēģi esat aicināti izstāst atklāšanā pēc pusstundas. Un ja ne šeit atklāšanā, tad nākamajās dienās jūs varat aplūkot šo izstādi. Vēl gribu norādīt, ka 11. mājā notiek nākamā sēde, īsa, ļoti agri no rīta. Tātad no 8.45 līdz 9.15, jo mums ir vēl jānoorganizē vairāk balsojumu. Paldies jums un labvakar visiem!